Hi, good afternoon, everybody. Um, we'll recommence the... Labdien visiem! Es atsākt gribu sēdi. Es pagaidīt gribēju vēl dažus brīžus, lai redzētu, vai neierodās vēl kāda ānu referenti, uh, bet uh, tagad mēs esam tā brīdī, kad varam turpināt ar 16. punktu darba kārtībā Elis Ferēras pārobežu krīzes vadību banku nozarē. Un mēs jau uh, esam par to diskutējuši, un šobrīd mums būs apspērumi grozījumiem. Elīsa, dod jums vārdu. Labi. Thank you very much, Sharon. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis ziņojums. tika pakļauts vairāk kā 247 grozījumiem. Tāpat arī bija grozījumi no jūra komitejas. Un tajā brīdī, kad man vajadzēja Eh, izvērtēt un apkopot šos darbus un šos grozījumus. Eh, man gribētu kopumā eh, jāsaka, ka tie ir konstruktīvi un to, tie dod tekstam daudz pievienotās vērtības. Tas ir tāds vispārējais komentārs šai sakarā. Un tagad detalizēti. Es vēlētos pasvītrot to, to filozofiju, kāda ir apakšā visam ziņojuma projektam. Uh, Un tā ir sakojoša, ka Eiropas parlaments šī brīža situācijā tam būtu jāsūta skaidri signāli, stingras signāli, stingra nostāja, lai nostiprinātu Eiropas dimensiju un novērst nākotnes, nākotnē tādas pašas tī, krīzes un lai tā uh, nenovērst pie tā, ka mēs uh, progresu apstādinātu un uh, finanšu tirgus nogalinātu ar pārlieku striktiem mēriem, ko gatavojamies pieņemt un ko visi mums šobrīd uh, grib, lai mēs pieņemam. Tā ir viens, tas ir viens no maniem apsvērumiem, un otra lieta ir, mums jābūt ļoti piesardzīgiem arī tad, kad sākam moralizēt Mēs eh, nevaram eh, vienīgo risinājumu izpirkt eh, vai arī apdrošināt visu, visus līdzekļus, kuri tiek zaudēti. Mums jābūt skaidri, skaidrai idejai apakšā visam tam, ko mēs darām. Un tas būtu, tā ideja būtu tāda - veicināt uh, bankrotējošas bankas pārveidošanu vai arī Uh, slēgt šādu te banku. Mēs nevaram, nevēlamies uh, pārveidot šo vienu problemātisko banku par visas pārējās finanšu sistēmas problēmu. Tādējādi mēs veidosim šādu fondu, kas uh, veicinās Eiropas, um, Eiropas dimensiju. Un arī uh, šīs konverģences rezultātā uh, Es ceru, ka mēs nenoslīcināsim banku sistēmu eh, šajā jaunajā birokrātijā un eh, tajos obligātajās prasībās, kuras mēs šobrīd stādam eh, jebkurai finanšu iestādē par obligātu prasību. Tātad bankām, kuras, kurām ir problēmas, tam būs mūsu īpaša uzmanība, bet pārējām bankām mēs vēlēsimies, lai tās strādā un turpina strādāt kā, kā iepriekš. Tātad. Šeit uh, ziņojumā un arī grozījumos uh, mums ir tāds kopējs skats, un tas ir papildinājums Garcia Margalio uh, eh, kunga ziņojumam. Un šī brīdī man jāsaka, ka šobrīd atrodamies tādā kā kā krustcelēs, krustceļu vietā, kur uh, mums ir jāspēr šis ambiciozais un skaļais solis un jādara zināms savs viedoklis. No šī brīža mums tālāk būs sarunu process, kur varbūt mēs nesaņemsim tos rezultātus, ko vēlējāmies, bet mums ir jārāda savas ambīcijas un savi mērķi tādējādi stiprinot Eiropas dimensiju. Pat ja Uh, pat ja mums dažkārt gribētos pieņemt uh, tādu kā padomas pozīciju un tā būtu stāvēt maliņā un piesardzīgi līdz ar to arī nekad neuzņemties atbildību un arī vainu. Uh, mēs to tā nedrīkstam darīt. Un ja mēs ņemam vērā starp parlamentu nolīgumu un arī Garsiem Argaljo ziņojumu. Mēs esam jau saņēmuši vienprātīgu atbalstu uh, no visām politiskajām grupām par uh, pāreiropas bankas, banku regulējošo iestādi, pāraudzības iestādi. Uh, un es domāju, ka mēs varam šo pašu ceļu iet arī šajā jautājumā. Mums var būt dažāda dažādas nostājas, bet mēs nedrīkstam safragmentēt, saskaldīt kopējo bildi, uh, līdzīgi kā tas bija uh, Garcijas ziņojumā, un tur tika pieņemti uh, sekojoši priekšlikumi. Mēs nodefinējām, kuras bankas kuras bankām ir šādas sistemātiskas problēmas. Tad tika definēts Banks. Kuras tad ir tās sistēmiskās bankas, un tās, um, šīs bankām jābūt uh, pārrobežu. Tātad tām jābūt ir lielām, kas darbojās um, vairākās valstīs ar uh, ļoti daudziem atzariem, tātad komplicētu finanšu pakāpojumu sniedzējs. Un tādējādi tās arī ir vairāk uh, pakļautas dažādiem riskiem. Un šādas bankas mums būs uh, jāuzrauga un uh, ciešāk, un tās ir tās pirmās mūsu uzmanības lokā. Tātad sistēmiskās bankas. Margalio ziņojuma izriet arī tas, kā mēs uh, piešķirsim Eiropas banku uh, varas iestādē, pāraudzības iestādēm eh, lielākas pilnvaras. Tās nedarbosies tikai kā tādi vanagi uzraugi, bet tam būs arī reālas pilnvaras arī krīžu gadījumos, ja tādas radīsies. Eh, tātad Eiropas. Um, European Financial Stability Fund, isto é, do... Eiropas attīstības banka būs tātad priekšgalā uh, Un, eh, bet tas būs kā atsevišķs uh, fonds, uh, garantija fonds, kas darbosies uh, šādos krīžu gadījumos. Un tas, tā mēs arī domājam, ka šo fondu tātad finansēs sistēmiskās bankas. Un ņem, izvērtējot ietekmi, arī izvērtējot riskus, tad tas um, arī dos savu ieguldījumu šajā fondā. Ja tām ir maz, mazāk riskants, ja tām veids mazāk riskants finanses darījums, tad tā uh, maksās mazāk šajā fondā un, un, un otrādi. Uh, tas būs darbojošamies. Uh, darbojošamies orgāns, kas darbosies IBA ietveros, un um, tam būs sistēmisks raksturs. Uh, un viss uh, sagatavošanās darbs tiek darīts, uh, lai izveidotu un lai, lai, lai Eiropas banku iestāde darbotos. Tas ir tas, ko mēs esam uh, darījuši kopā arī ar ēnu referentiem sagatavošanās uh, sanāksmēs. Uh, Mums um, ir pilnīgs, pilnīga vienprātība attiecībā uz parlamentu pozīciju, uz mūsu nostāju uh, un uz to, uh, ka mums jābūt daudz striktākiem un stingrākiem savā pozīcijā un tās paušanā. Uh, ļoti daudzi grozījumi, kas ir um, iesniegti attiecībā uz manu ziņojumu, ka tie atkritīs, kā tas arī bija Garsiem ar Galio ziņojumu gadījumā, jo tiem nebūs, ne, pret tiem nebūs nepieciešamība. Es domāju, ka ka ap 200 no 247 grozījumiem tiks uh, atspoguļot inte kom kompromisu grozījumos. Uh, Uh, un līdz ar to um, šis grozījumu klāst, uh, spektrs sasa, sašaurināsies. Pārējie atlikušie grozījumi būs uh, par. Tātad grozījumi par, par nacionālajiem jautājumiem. Tas, to būtībā arī šis ziņojums nepārklāja. Un Otra, otrs gro, otra grozījuma sadaļa ir vairāk tādi kā tehniskas dabas un kas um, arī uzlabo pašu konceptu. Tad ļoti detalizēti un tehniski, un tie ir ļoti interesanti, un attiecībā uz tiem es varētu veikt arī komentārus. Piemēram, Svinbērns uh, kundze uh, vēlējās uh, Eiropas pozīciju savietot ar, um, ar starptautisko pozīciju. Uh, protams, mēs par to varam uh, runāt, bet uh, mēs nevaram būt pilnīgi pārliecināti, ka starptautiskās finanšu institūcijas būs viensprātis ar Eiropas banku iestādi, šo uzraudzības iestādi, un uh, līdz ar to tādas tā, tas ir patiesi tehnisks uh, darbs, jo mēs nevaram tajā brīdī gaidīt, tajā brīdī, kad mums ir nepieciešams starbo, darboties Eiropas līmenī, mēs nevaram gaidīt, lai uh, nāktu. Um, starptautiskais, lai, lai tiktu pieņemts starptautisks lēmums. Tieši šī ziņojuma uh, pats pamats ir darīt mūsu rīcības spējīgus ātrāk krīzes gadījumā un lai mums būtu visi vajadzīgie ieroči tajā brīdī. Um, šeit uh, ir vesela virkne līdzīgi, līdzīga veida grozījumu, bet es domāju, ka, um, ka, tiem, ka tos nevajadzētu pieņemt tikai tā, tieši tā iemesla dēļ, ka, lai ziņojums būtu kā vienots kopējs uh, vēstījums par to, ka mēs esam Eiropā, ka Eiropa ir gatava uzņemties atbildību uh, krīzes gadījumā, un mums ir arī nepieciešamās, uh, nepieciešamie ieroči, nepki, ar kuriem tie darīt. Vēl daži no grozījumiem tekstu cenšas skaidrot, piemēram, Šārona Bols kundze, uh, principā es uzskatu, ka tos var uh, Uh, pieņemt. Arī Silvio Lošmits, uh, Sven Gigols arī ir šāda veida grozījumus iesniedzis. Tas uh, tikai dokumentu būtiski uzlabo attiecīgi uz teksta redakciju. Danuts Hubners grozījumi un arī vēl citi. Ja mēs varētu tagad iztīrīt šo tekstu no, nevai, no visa liekā un saņemt tādus tādu vienprātību no jūsu puses attiecībā uz kopējo tādu nostāju, tad eh, es esmu jau gatava nākt klajā un jau esmu strādājusi pie, um, pie daž, daudziem kompromisiem un, un ir iespējams arī um, panākt nāku, tālākus kompromisus. Tā kā mēs gan darba grupā, gan arī uh, ārpus tās varam nākt klajā ar vairāk kā desmit, desmit vismaz kompromisu grozījumiem, bet da, lielākā daļa no grozījumiem patiešām uh, mums nav pieņemama, par tiem nevaram. Uh, es jums nesolu, kā būs uh, kompromiss, jo daži no grozījumiem ne uh, neko nedod klāt kopējā ziņo, kopējiem ziņojumam. Ties tikai sadrumstalo un tā tālāk. Uh, Trilogā ir iesaistīts arī Garsieva ar Galio, un um, mēs strādājam kopā ar komisiju tālāk pie šī dokumenta, bet es domāju, ka nākamais solis būtu uh, parlamenta tādu skaidras pozīcijas definēšana, m, mm, vienprātība uh, pēc būtības, un tad mēs varam tālāk strādāt pie detaļām. Un, kā jau es teicu, man jau ir eh, kompromiss vesela rinda redakcijas teksta padomā. Paldies! Paldies, Karas kungs! Vai jūs uzstāsieties Hogniers kundzes vietā? Uh, uh... Dargie draugi, es aizstāju mūsu ēnu referenti Danotu Hīmneri. Pirmkārt, uh, uh mūsu ēnu referentei un man ir e, šaubas par šo te nošķīrumu starp sistēmiskām un nesistēmiskām bankām. Šis jau no paša darba sākuma pie šī ziņojuma ir bijis aktuāls jautājums. Mēs šo te sadalījumu starp sistēmiskām un nesistēmiskām bankām, e, mēs domājam, ka šis sadalījums varētu rakstīt vairāk uh, problēmu. Uh, ja tiek lietot kvantitatīvi kritēriji, lai šīs bankas nodalītu, tad tas būs tāds eh, nejaušs process. Un vēl mēs esam konstatējuši, ka pēdējā krīzē, kas eh, banka, bankas, kas nebija sistēmiskas, tomēr tika uzskatīts par tādām un tās bija jāglābj. Ņemot vērā eh, to, cik maz bankas būs sistēmiskas. Tas radīs iespējas, ka finanšu sistēmai, lai arī kas notiktu, tad uh, būs tās tomēr jāglābj. Un tām tad būs priekšrocība konkurencē, salīdzinot ar citām bankām. Ja tas tā būs, tad tas nozīmēs, ka mēs varbūt neizvairīsimies no šī te sindroma pārāk lielas, lai bankrotētu. Uh, Un tāpēc eh, būtu varbūt labāk to pašu režīmu lietot attiecībā uz visām pārobežu bankām, vienalga vai tās darbojas ar filiālēm vai meitas uzņēmiem. Šis uh, jautājums jau ir apspriests, arī referenti un ēnreferentie, un es ceru, ka mēs dosimies šajā virzienā. Danuta Hībner arī gribētu uh, nu, uzsvērt, ka viņa uzskata, ka ir vairāk un dziļāk domāt par iekšējiem grupas eh, pārvietumiem un jādomā par 124. grozījumu. Šeit eh, ir runa par eh, uzraugu minimālo intervences instrumentu kopumu, lai kontrolētu procesu par nu, līdzekļu pārvedumu grupas iekšienē. Šobrīd banku grupas galvenā banka uh, var uh, pasūtīt šādus uh, pārvedumus un uh, gadījumā, ja ir maksātnespēja, tad meitas banku līdzekļi vairs nav pieejami, lai atmaksātu kreditoriem. Tāpēc kreditori labāk ir aizsargāti, ja viņi ir galvenajā bankā, nevis filiālēs. Un tas kropļo konkurenci iekšējā tirgu, un uh, tas neuzlabo noguldītāju pozīciju un nenodrošina viņu līdzvērtīgu uh, attieksmi pret viņiem tātad visās valstīs. Šeit būtu vajadzīgs uh, vienlīdzīgs nastas sadalījuma mehānisms, lai sadalītu izmaksas starp grupas biedriem banku grupās. Paldies! Uh, sure. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es patiesībā esmu diezgan vīlusies, ka viss šis te starptautiskais aspekts netiks skatīts vai arī tiks formulēts tekstā kaut kādā citā veidā, varbūt, ka G20 komentāri varētu tikt pieņemti, jo es nespēju novērtēt eh, atšķirības starp pārobežu bankām. Daudzas no mūsu bankām Eiropas Savienībā eh, nav pārobežu bankas Eiropas Savienībā, bet citos reģionos. Tātad eh, tās bankas, kas Eiropas Savienībā ir pārobežu bankas, varbūt tas ir pārāk detalizēts skats, un es gribētu pavērst to uh, Uh, plašākā skatījumā. Ja mēs runājam par krīzes pārvaldību banku sektorā, tad lielākie spēlētāji būtiski darbojas Eiropā, bet varbūt, ka viņu bāzes banka nav Eiropā galvenā banka, tāpēc mums ir šeit vajadzīgs tāds līdzsvars, kas ir pārobeža Eiropas kontekstā un pārobeža citā kontekstā visā pasaulē. Mums ir jāņem vērā visas šīs organizācijas, jo īpaši tās, kam ir būtiskas filiāls, kas darbojas Eiropā vai arī Eiropas bankas, kam ir būtisks filiāls, liels filiāls Āzijā un ASV, ka tad es ne, neuzskatu, ka šeit ir vērtējums e, veikts. Runājot par ģeogrāfisko e, sadalījumu par sistēmiskajām bankām, e, daudzas no šīm bankām rada riskus arī citiem tirgiem. Tas nav tāds tīri Eiropas jautājums. Un vien, mūsu lielākās Eiropas bankas, piemēram, Deutsche Bank, uh, arī viņiem lielākais skaits darbinieku ir ārpus Eiropas un ārpus, tātad viņu pus okeāna. Tātad, ko mēs šeit skatām? Viņu Āzijas, viņu ASV vai a, Austrālijas vai Eiropas darbību. Tātad es esmu nedaudz samulsusi, kā var a, sakā klasificēt šīs bankas. Lehman Brothers nebija a, pārobeža Eiropas banka šajā kontekstā, bet tai tik un tā bija milzīga ietekme uz Eiropu. Uh, un arī uz citām pasaules daļām. Globalizētā pasaulē mums ir jāņem vērā šīs te krīzes pārvaldības instrumenta globalizētais aspekts. Un šeit arī es nezinu, kā var definēt sistēmisku banku un nesistēmisku banku. Citi varbūt teiks, ka Northern Rock nebija sistēmiska banka un tā nav arī pārrobežu banka. Un uh, Ja šie noteikumi būtu bijuši spēkā toreiz, tad eh, tomēr valdība to būtu uzskatījusi par sistēmisku. Tātad kā mēs definējam sistēmisku banku, manuprāt, tas nav iespējams izdarīt, un tāpēc vajadzētu skatīties uz citiem kritērijiem. Katrā ziņā Hūbners kundzes definīcija man būtu pieņemama. Runājot par līdzekļu pārvedumu grupas ietveros, šeit es tiešām piekrītu, bija milzīgs kapildāla daudzums, kas eh, visur Eiropā Uh, pārved savus līdzekļus atpakaļ uz mācas bankām, un tas nenotika tikai Eiropas ietvaros, tas notika arī globāli, kad uh, līdzekļi tika atvilkti no filiālēm. Un uh, mēs redzam, ka ja ir milzīgas filiāls Eiropā, tad te būtu jābūt tiem pašiem kritērijiem, lai kaut kā tiktu ņemti vērā arī vietējie ieguldītāji šajā filiālē. Uh, Es saprotu, kāpēc jūs domājat, ka startautiskā pieeja varētu nebūt tā pareizākā, bet es domāju, kamēr mēs neesam novērtējuši, cik no šīm bankām ir drīzāk Eiropas pārobežu bankas, nevis globālas bankas, tad mums drīzāk vajadzētu skatīties uz startautisko virzienu un nevis skatīties tikai uz Eiropu. Katrā ziņā es šeit tādu skaidru līniju nevaru novilkt. Varbūt, ka kāds var manā vietā to izdarīt un tad es varbūt būšu pārliecināta, bet es saprotu, ka šis ir arī milzīgs darbs un ļoti svarīgs uh, jautājums, tāpēc paldies referentai. Paldies, Ola Šmits, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties Elīzai Ferreirai. Šis ir uh, bijis ļoti labi paveikts darbs. Un uh, viņi ir tiešām milzīgi darbu šeit ielikusi, lai panāktu uh, plašu vienprātību. Varbūt jūs galu galā panāksiet pozitīvu rezultātu, bet varbūt ne. Varbūt, ka mēs pēdējā brīdī mainīsim savas domas. Es ceru gan, ka nē. Es domāju, ka definēt pārobežu bankas vai sistēmiskas bankas, kas saskars ar sistēmisku risku, tas ir sarežģīti. Uh, šeit kolēģi saka, ka tas ir neiespējami, tātad nedarīsim to. Bet es nedomāju, ka tas ir tas veids, kā mums vajadzētu darboties šādos apstākļos. Es domāju, ka mums vismaz vajadzētu mēģināt uh, rast kaut kādu risinājumu šajā sarežģītajā jautājumā. Un uh, mans ieteikums būtu definēt tās kā pārrobežu bankas Kāds varbūt teiks, ka tās varētu būt 700 bankas. Uh, pēc manas definīcijas tas sanāk 44 līdz 50, nevis 700. Bet es domāju, ka tas būtu slikti un nepiemēroti definēt, uh, sakot, ka šī ir sistēmiska riska banka, jo tad varbūt tā ir riskanta banka. Un tāpēc es domāju, ka šis te priekšlikums būtu runāt par pārrobežu banku, un tas ir arī tas, ko piedāvā šobrīd referente. Es domāju, ka to mēs varam pieņemt, bet mūsu darbs vēl nav pabeigts, mums vēl ir tāls ceļš ejams, un būs vajadzīgi vēl lieli pūliņi, lai šis te priekšlikums un rezolūcija būtu daudz labāka. Tad ir šis fonds, finanšu stabilitātes fonds vai no kā nu tas saucas. Patiesībā es domāju, ka tā ir laba ideja. Es zinu, ka daudzi no mums eh, nevisai mīl fondus, bet eh, efektīvi pārvaldīts fonds var patiesībā būt ļoti noderīgs. Priekšlikums no komisijas ir kaut kas pa vidu. Bet es domāju, mēs varētu pieturēties pie šī priekšlikuma ir daži fondi atšķirīgās valstīs, dažādi fondi, bet es domāju, ka mums varētu būt tāds Eiropas fonds. Rezolūt, tātad eh, risinājumu vienība vai nodaļa, tas tāds sarežģīts jautājums. Es domāju, ka tai vajadzētu būt neatkarīgai un nevis saistītai ar Eiropas banku iestādi, tātad noregulējumu vienību. Uh, Jo pretējā gadījumā varētu būt eh, šeit pārāk liela saistība, un tas varētu radīt problēmas. Es nedomāju, ka tas būtu piemēroti. Es nezinu, kā tad mēs, eh, ar kādu situāciju mēs varētu tad saskarties. Tad instrumentu kopums, jeb instrumentu kaste. Man radās iespējas, ka Ferēras kundze teica, ka viņa domā, ka eh, grozījumi ir pārāk detalizēti. Es tiešām domāju, ka šīs instrumentu kopums ir jāveido tā, lai tur būtu uh, arī nedaudz citi instrumenti nekā tik piedāvāts. Un tāpēc es domāju, ka mēs varētu arī paņemt, uh, pieņemt kaut kādus papildus uh, grozījumus par šo te instrumentu kopumu. Un vēl es gribētu minēt uh, banku grupu iekšējos uh, līdzekļu pārvedums, un daži jau teica tieši to pašu, un tāpēc es domāju, šeit varētu būt plaša vienprātība šajā jomā. Priekšsētātais kundze, es domāju, ka jūs esat paveikusi ļoti labu darbu, Elisa Ferēra, un es domāju, ka mēs varēsim panākt vienošanos, bet uh, tas, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums. Uh, Un mēs, vismaz eh, daži no mums, eh, eh, esam tiešām ļoti saistīti ar to, kas notiek mūsu valstīs. Un mēs ņemam vērā mūsu pieredzi un no tās prizmas arī skatāmies uz šiem jautājumiem. Varbūt tas nav īpaši piemērot vai atbilstoši, bet daži no mums ir sapratuši, ka krīzes prevencija nozīmē to, ka ir jābūt daudziem instrumentiem mūsu rīcībā. Un mēs, eh, mums vajadzētu tos mēģināt apspriest arī Eiropas līmenī. Paldies! Paldies! Eh, liekas, ka vairāk neviens ēnu referents nav klāt. Ā, es atvainojos. Ah, Jūs esat tēnu referenta, lūdzu dodu jums vārdu. Donc, nous sommes tous conscients de l'importance. Tātad mēs visi apzināmies, cik ļoti nozīmīgs ir uh, šis ziņojums, lai novērstu bankrotus un lai radītu labākos iespējamos apstākļus gan ekonomikai, valstīm, nodokļu maksātājiem, pilsoņiem. Uh, Tādēļ vēlos sveikt Ferēras kundzi par paveikto darbu. Tas ir tāds ļoti labs sākuma punkts un ļaus virzīties uz priekšu. Zaļie ir izteikuši dažus priekšlikumus, tie ir vērsti vienā virzienā un padziļinās šo dokumentu, sekojot diviem pamatprincipiem. Pirmais - Eiropas attīstības fonds. Tāds kā tas tagad ir, to nevajadzētu vērtēt kā <clears throat> to, kas garantētu bankas pret jebkuru risku. Tam nepietika tikai ar tādu. Un bez tam tāda garantija, pat ja banka pati to finansētu, tas dotu tām iespēju, ka viņas var uzņemties visus riskus iespējamos, jo vienalga tās jau a priori ir a, nodrošinātas. Tas vainātu finanšu tirgus, nevis stiprinātu un otrs princips uh, seko pirmajam. Šis ir pašiniciatīvas likumdošanas ziņojums, un mums jāizmanto viss tas, kas ir iespējams. Komisija un padomai jāpieņem jauni pasākumi, kas būtu tik ambiciozi, cik vien iespējams, un arī mums pašiem jāpierāda mūsu uzdrīkstēšanās. Uzraudzības uh, iestādēm uh, to noteikumu jādefinē ex ante un tam jānotiek ļoti skaidri. Arī par iejaukšanos ar, par izmaksu sadar, sadalījumu. Kā to varētu izdarīt? Relatīvi droši un runāt par pārobežu darbību un uh, sistēmiskām banksām. Mums jāzina, ka uh, nedrīkstam samazināt arī pilsoņu ietekmi, un mums jāparūpējas par to. Bez tam ir nepieciešams, lai šie um, noteikumi samazinātu bankrota iespējas. Jārīkojas tā, lai šis fonds būtu pēc iespējas mazāk izmantots arī. Jāraugās, lai tiktu izmantot tie mehānismi, kādi jau uh, pastāv citās institūcijās, piemēram, uzraudzība Eiropas banku uzraudzības iestājas, un tās savukārt varētu tādu pašvērtējumu arī veikt. Tāda sistēma, piemēram, Eiropas padomē eksistē, lai uh, pārbaudītu antikorupcijas darbu, un tā, piemēram, Krievija ir atzīta. Tā ir arī uh, Eiropas ekonomiskās uh, telpas ietvaros, uh, un tā ir arī akceptēta visās uh, EAS. Uh, valstīs, arī Ķīnā tā ir akceptēta. Tātad ir tādi mehānismi un ir dažādi mehānismi, ko izmanto. Un lai tādus izmantot, mm, ir eh, jādara viss, lai darboties profilaktiski un lai novērstu banku uh, bankrotus. Un arī pašvērtējums ir ļoti nozīmējums, jo tas uh, atļautu nospraustos uh, ietvars, kuros kāda nacionāla lokāla iestāde varētu darboties un kas tai būtu jādara. Tātad tas balstās uz šī paša izvērtējuma, kas būtu sākotnējs. Un šis dialogs un sadarbības starp dažādajām iesējumiem, tas samazina riskus, kas var iestāties tad, kad viens un otrs viens vai otrs aizmirst savas atbildības, kad rodas tāda, nu, tāda nevīžīguma attīstība. Un šeit konkrēts uh, piemērs, piemēram, Islandes banku sabrukšana. Jūs zinat, ka uh, daudzās uh, Eiropas Savienības valstīs bija Islandes banku filiāls uh, filiāls un netika nekāda kontrola veikta un nebija nodrošināts arī tas, ka tāda kontrola vispār Islandē ir. Tas izmaksā 3,8 miljārdus eiro Anglijai, 6 uh, miljārdus Luksemburgai, 800 miljonus Centrāla bankai un arī, protams, nedrīkstam aizmirst citus zaudējumus. Tie bija uh, augstākā ranga pārstāvi, kas ar premjerministriem spēlēja golfu un tiem būtu bijis jābūt uzmanīgiem un jāatklāj šīs problēmas. Un ja būtu uzraudzība, tad uh, pilnīgi skaidrs ir, ka kļūdas, kas bija uh, kolosāls, būtu tikt, uh, netiktu pieļautas. Tātad ir tāds ļoti liels uh, risks, un šeit ir divas tādas darbības svirs, un tās jāizmanto. Pirmkārt, uzraudzības iestādēm uh, jāmēģina ierobežot vai novērst eh, dividendžu un uh, eh, iegūmu pārskaitījumus pirms bankas kapitāla konsolidācijas. Un akcionāriem, kā arī kreditoriem, uh, ka, kuriem tiek izmaksātas naudas pirms uh, nodokļu maksātājiem, tas ir jānovērš. Tātad šāda noteikuma ir jāattiecina uz visām bankām Eiropas Savienībā. Uh, Un tām visām ir jārīkojas atbilstoši noteiktiem kritērijiem, lai samazinātu tos riskus, kāda vispār ir, un lai novērstu jaunu tādu burbuļu veidošanos. Un šādos ietvaros tas, ko mēs mēģinam izveidot, lai pilnā apmērā izmantot mūsu iespējas, tās atgrieztu bankas, bankām to lomu, kāda viņām ir piešķirtu, proti finansēt ekonomiku un samaksā, samazināt tās problēmas, kādas ir radušās uh, pēdējās krīzes laikā. Paldies! Uh, Jā, es nolasīšu tagad uh, sārakstu, kas runās. Udo Bullman, Gunnar Hockmark, Vicky Ford, Myself, so... Un es pati arī. Ja vēl kāds vēlas izteikties, Fiokungs, vai vēl kāds vēlas izteikties? Un tad, protams, došu vārdu arī referentai, un ar to arī noslēgšu runātājs rakstā strīdu. Tev tālāk vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze, pēc uh, mūsu ānu referentu uzstāšanās un pēc citu kolēģu uzstāšanās es varu tā pietiekami īsi runāt, bet es gribēju uh, teikt pāris vārdus par grozījumiem, kurus esmu iesniegusi. Un uzsvērt pāris tādas vispārēja raksturlietas. Diskusiju laikā, kādas mums bija pēdējā laikā, es uzsvēru un es esmu tiešām ļoti apmierināta ar to, ka daži kolēģi arī tam pievērsās šodien. Cik ļoti nozīmīgi ir eh, šis eh, transfer jautājums eh, viens grupas ietvaros? Nu, nedrīkst būs tā, ka filiāls uh, ir burtiski. Uh, tā kā konfiscēts, viņu līdzekļi tiek atsaukti uz galveno uh, uh, uzņēmumu un uh, klientiem, kas ir šīm, uh, šajās filiālēs, atliek tikai raudāt viņu bankrotu gadījumā. Un, protams, ka atbalstīšu domu, ka filiāļu uh, aktīvi tiek aizsardzēti un es domāju, ka tam būtu arī uh, plašs vairākums šajā komitejā šai domai. Un tagad vēl uh, par uh, uh, krīzes uh, risinājumu struktūru. Es domāju, ka uh, Eiropas banka aģentūras uh, ietvaros, jau iestādes ietvaros, kas tiks izveidot um, jāmeklē arī risinājums, bet nu, pat labam izveidi ir saistīta ar dažādām problēmām. Un līdz ar to es domāju, ka būtu jārada tāda struktūra, kas būtu neatkarīga, kas būtu vairāk, nu, daudz efektīvāka un kas uh, nebūtu iesaistīta kādā uh, interešu konfliktē. Šo fondu finansētu arī uh, finanšu produktu nodoklis. Un to esam piedāvājuši komisijai un diskutēsim ar to. Tātad, nu, no visa kopumā. Uh, es vēl, vēlētos teikt, ka ir nepieciešama koherence, kas būšanāt, un es ļoti ceru, ka šis priekšlikums būs pozitīvs. Un pēdējais, es neesmu tādu tieši priekšlikumu izteikusi šajā jomā, bet es gribētu precizēt un paskaidrot, ka atbalstu grozījums, kādi apšauba atšķirību starp sistēmisko un nesistēmisko banku. Es jau arī uh, skaidroju, kādēļ. Un kā jau mūsu ēnu referenti to uzsvēra, šī atšķirība varbūt nu, ir uh, tādu labu domu aizsākta, bet jūs um, dzirdat, ka ceļš uz L ir bruģēts ar labiem nodomiem. Tā tad man liekas, ka praksē, nu, tiešām liekas, ka tas vienkārši nefunkcionēs. Drīzāk vajadzētu runāt par, kā arī daži kolēģi to uzsvēra, ka vecāla rinda grozījumi varētu um, izteikt par pierobežu bankām un britu kolēģi ACR bankas gadījumā Mums vajadzētu sargu mehānismus izveidot arī banku iekšpusē. Tātad tiks izveidoti grozījumi un iesniegt grozījumi. Arī attiecībā uz sistēmiskām, nesistēmiskām bankām. To labo iemeslu dēļ, par kuriem runāja citi kolēģi. Un es domāju, ka mūsu referente jau būtu jāsaprot, ka ir tāds, nu, tāds plašs vairākums, lai atteiktos no šīs atšķirības. Es esmu droši, ka mēs varēsim sasniegt ar kompromisu grozījumiem pie risinājumu, kas liksies visiem pieņemams. Paldies, priekšstādātais kundze. Paldies, Bulman kungs, lūdzu. Gribu uzdot jautājumu tautas partijas kolēģiem, kolēģiem, jo nesaprotu viņu pozīciju. Nu, katrā gadījumā es nesaprotu saistībā ar citiem likumdošanas uh, aktiem, kādi tiek diskutēti parlamentā, bet varbūt tā ir mana problēma, ka tas ir, nu, tiksim, tik uh, samākslotā pozīcija, ka man, nu, vajadzētu intelektuāli vēl uh, pacensties to saprast, palīdziet man. Līdz šim es domāju sekojoši. Līdz šim es domāju, ka šīs komitejas diskusijas ir novedušas pie sekojošu viedokļu formulējumu. Ja mēs uh, runājam par banku sektoru un uh, finanšu uh, institūcijām, tad man liekas, ka līdz šim bija tāds viennozīmīgs uh, risinājums, ka, uh, ka viens instruments dar visiem, ja viens izmērs dar visiem, ka tas ir uh, noteikts ir dažādi lielumi finanšu institūti un dažādi riski ir saistīti ar to darbību, un ka no vienas puses runa iet par to, ka tie, kas ir lokālā, reģionālā līmenī strādājoši, un viņiem ir daudz klientu mazo un vidējo uzņēmumu vidū, ka mēs viņus visu laiku neapgrūdinam ar mūsu regulatoriem risinājumiem un nepadaram viņu darbu vēl sarežģītāku, bet tā vietā mēs mūsu Eiropas iniciatīvas koncentrējam uz tiem, kas patiešām rada risku visai finanšu sistēmai kopumā. Un tādēļ rada arī tādas sistēmiskas, kļū, sistēmiskas iespējams kļūdas. Un šis, uh, šī pieeja ir bijuši ļoti būtiski kompromisam. Un uh, ir definēts uh, Garsiem ar Galjo ziņojumā, un Keis Vinborn, uh, jautājums ir atbildēts, jautājums, ko jūs uzdevāt. Jautājums par to, kas tad atšķirs, kas ir sistēmisks un kas nav sistēmisks. Un vai tad uh, sistēmiski nozīmīgi ir tikai pārobežu uh, Eiropas kontekstā, vai arī varbūt, ka tie transatlantiski starp, strādā, tos tikai jāaptver, visi ļoti korekti, bet kas tad metodiski atbildēs uz šo jautājumu? Uh, Mēs Garsiem ar Gāļu uh, ziņojumā teicām, ka mums to uh, nevajadzētu ex-ante ar tādu um, nu, sarakstu institūcijām noteikti, bet gan ar Eiropas riska fondu un uh, riska padomu definēt, jo uh, viņiem ir, teiksim, tā zināšanas un attīstības novērošanas iespējas. Bet taču atbildi jau ir uh, mūsu lēmumos. Līdzīgi līdz šim diskusija Karaskungs Arī par pašu kapitāla direktīvu esam diskutējuši. Šajā gadījumā mēs teicām, ka mums daudz būtiskāk jāatšķir, vai ir kāds aktieris, kas vidējiem uzņēmumam dod kredītu, kas ir pārskatāms, kur ir tā, tieši saikne ar klientu un kurš redz arī kādas ekonomiskas dabas problēmas klientam ir, vai investīcija bankas, kas ir ļoti abstraktas, kurām praktiski vairs nav tādas tiešas saites ar klientiem. Mēs pieņemam šo atšķirību noteikumu, ka tie abstraktie, ko nevar vairs kontrolēt, tie vajadzētu savādāk tikt vērtētiem nekā tie, kas ir pārskatām un kurus var skaidri definēt. Un tagad jūs argumentējat, dārgie kolēģi, tautas partijā tieši pretēji. Un ja kolēģi uh, Elīza Ferēra šo uh, atšķirību, ko mēs uh, diskusiju procesā izstrādājam citos likumdošanas uh, aktos, jeb normās, un attiecina uz savu ziņojumu un argumentē ļoti pamatot. Nu, taču nevar būt tā, ka mums ir 14 dažādas pieejas un tās mēģinam skaidrot publikai. Tad, nu, visi tie principi atkal tiek atmeks, atmesti, un jūs sakat, nu, vakar nakt mums kaut kas ienāca prātā, mums negribējās vairs. Uh, argumentēt tā kā CDR un tā kā pie uzraudzības invest, institūcijām un Eiropas invest, komisijai taču vienlaikus vajadzētu par visiem rūpēties, jo visi ir bīstami, manuprāt, tas nav attaisnojumi intelektuālā ziņā, tas ir politiski nepareizi un gribu skaidrojumu. Visādi citādi mēs šeit strādājam lokā un tas nav produktīvi. Gunnar Hockmark. Hokmārk kungs, lūdzu. Thank you very much. I'm not sure. Paldies. Es uh, nezinu, vai varēšu atbildēt uz šo jautājumu, jo es neizpratu tā jēgu, bet uh, par, par uh, pārobežu bankām, nevis par sistēmiskajām bankām. Es domāju, ka tas uh, vārds sistēmiskās bankas un sistēmiskais risks uh, ir tāds tā kā modes vārds. Uh, Eh, visi zina, kas tas tāds ir līdz brīdim, kamēr jums jādefinē šis eh, sistēmiskums. Un tajā brīdī tas eh, kļūs ļoti sarežģīts jautājums. Vai Islandes bankas ir pakļauts sistēmiskam riskam? Jā, tikai tāpēc, ka viņas darbojas pārobežu mērogā, vai arī, ka viņas var darboties tā, kā rodās sistēmiskais risks, vai mēs tikai tādēļ varam. Um, šīs te <clears throat> bankas definēt kā sistēmiskas bankas, tādas, kurām var būt sistēmisks risks. Tātad ir, vai ir kādas bankas, mēs, kuras mēs varam definēt, ka tās nekad nekļūdīsies, ka tās nekad nebankrotēs. Nē, tādas, manuprāt, nav. Bet Eh, ja tādas, eh, ja tādas mēs patais, tādu banku par tādu pataisīsim vienkārši, eh, vienmēr viņus aizsargājot, tad viņas arī uzņemsies lielākus riskus un arī riskantāk spēlēs, līdz ar to viņam būs lielākas priekšrocības. Manuprāt, mm, tad šeit ir tā problēma. Tieši tādēļ man nepatīk tas vārds. Man patīk labāk pārobežu bankas tas vārds. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par sistēmisko risku, mums jāsaprot arī um, ietver noteikumi Manuprāt, tas lielākā problēma banku krīzē, pagājušajā banku krīzē, ir eh, nevis eh, bankas ma maksāt nespēja, bet likviditāte. Jo, eh, jo tā likumdošana paredzēja, paredzēja līdzekļu pārvedumus. Tas, tas tika noteikts likumā Un, manuprāt, tā nevajadzētu būt. Un līdz kamēr mēs nemainīsim šo te esošo likumdošanu, man liekas, ka arī mēs bankas būs pakļautas sistēmiskam riskam. Kolēģis, kurš izteicās Eh, par, eh, par fondu un teica, ka mums nepatīk vārds fonds. Es arī gribu teikt, ka drīz mums būs fonds, ir glābšanas fondi visam. Fonds tam un fonds šitam un tie, tie būs uh, Eiropas fondu fondi. Un uh, beigu galā mēs būsim nevis Eiropas Savienība, bet Fondu Savienība. Un mēs, uh, es jums varu uh, tikai atklāt no, vienu lielu noslēpumu. Nākotnē mums būs krīzes. Uh, būs krīzes, līdz kamēr mums nebūs uh, ekonomiskā izaugsme pietiekami li liela. Un ja mēs nevarēsim uh, pret to nodrošināties, tas mums būs sistēmisks un atkārtots risks, kuram mēs varēsim tikai un vienīgi gatavot jaunus un jaunus fondus. Un tā ir mana atbilde Šmitkungam. Paldies! Uh, dod vārdu Bigē Fordai. To follow that. Es gribu turpināt tā pašā garā. E, es atkal arī, arī vēl par Hokmarka fondu piekritīšu. Jā, paldies visiem iepriekšējiem e, runātājiem e, par, par, par, par to, ko jūs teik, teicāt. To, ko es redzu savā uh, valstī, depozītu garantija fonds, parasti cilvēki, vienkārši cilvēki uh, Eh, dodas uz fondiem, uz, in, uz institūts, finanšu institūcijām un um, iegulda savus ieguldījumus daudz riskantākos pasākumos ar lielākiem peļņas procentiem, zinot, ka valdība vienmēr viņus izglābs un ka ir tāds apdrošināšanas mehānisms. Un vai tā ir tas, mē, ko mēs gribam darīt? Vai mēs gribam, uh, lai noguldījumu bankas kļūtu par tādām riska uh, mašīnām, Un eh, vai mēs papildus veidosim, veidosim un, un veicināsim, kā uh, nacionālās finanšu uzraudzības iestādes radīs visu laiku kādus fondus, <clears throat> kas aizstā, aizsargās riskantos darījumus. Es domāju, ka tas mūs novedīs vēl lielākā krīzē un uh, palielinās risku jau esošajai sistēmai. <clears throat> un, uh, Eh, paldies tiem, kas teica, ka jūs gribējāt vairāk rīkus mūsu rīku kastē. Krīzes gadījumā tur jau, manuprāt, ir pietiekami daudz kas, un eh, daudzi no jūsu ieteikumiem potenciālie eh, rīki ir ļoti, ļoti labi. Mēs nekad nevaram zināt, kāda rīki būs nepieciešama. Man, piemēram, ļoti patika tas ieteikums par to, ka uh, Uh, regulātors varētu teikt, banka, uh, kādēļ jūs tā darat un kādēļ jūs šitā darat. Tātad tāds, uz, tāds uzraudzības uh, vai, vai arī brīdinošais mehānisms, kurš varētu prasīt, prasīt paskaidrojums. Otrā lieta ir tas moratorijas finan, finanšu darījumiem un tā tālāk, kā instruments un ieteikums. Man liekas, ka Šārona iet, to ieteica. Uh, Bet eh, visā, mm, visā kopumā uh, ir, ir ļoti svarīgi tas, ko arī Lulings kundze teica attiecībā uz līdzekļu pārvadumiem. Es domāju, ka, uh, ka vienas bankas ietvaros tie būtu pieļaujami tādējādi bankai, jo bankai ir labāk redzams, kura pārobežu uh, meitas uzņēmums vai filiāle attiecīgajā brīdī, kurai tad ir. Uh, līdzekļu trūkums un ka nedrīkst vienkārši aizliegt šādu līdzekļu pārvedumu. Protams, ka ir jābūt kaut kādam mehānismam, lai tas nebūtu mākslīgi veidots. Uh, un tādējādi netiktu, ba neiz, bankas neizvairītos no, uh, no tiešiem maksājumiem. Un ir vesela virkne banku, kuras ir atkarīgas no neatkarīgām filiālēm un kuras piedara šīm te neatkarīgajām uh, filiālēm. Un tās arī spēja sevi pasargāt uh, šajā finanšu krīzē. Līdz ar to rodās jautājums, vai mēs drīkstam tiešām piemērot vienu un to pašu piegriezni visām bankām, jo daudzas ir pierādījušas, ka viņas var brīnišķīgi, ka viņām ir rīki un zināšanas, kā sevi pasargāt no krīzēm. Un uh, šis individuālais uh, filiālu modeļus, arī ļoti lielas bankām, daudzām jau bija šis modelis ieviests, un tās arī ļoti labi izdzīvoja. Un es tikai gribu atkārtot, no atkārtot, ja mēs uh, veidosim sistēmiskās bankas un veicināsim sistēmisko banku radošan, e, rašanos, tad mēs varētu nepamanīt uh, nā, problēmu bankas nākotnē. Un mana dalība valsts un arī citas uh, ir bijuši, bijušas mazas vietējā mēroga bankas, kurām ir klājies ļoti grūti, kuras ir pat bankrotējušas. Un es eh, līdz ar to gribu teikt, ka gan mazas, gan lielas bankas, ja tās tam netiek eh, tās pakļautas labam regulējumam, tad tās tās var bankrotēt. Tātad problēma var būt gan lielā, gan mazā bankā. Nepietiek ar to, ka mēs izveidojam sistēmisku banku vai arī pārobežu banku vai banku ar filiālēm. Nē, ir jā, nepieciešams finanšu sektoru pārstrukturizācija un garantijas jau finanšu sektorā kā tādā. Paldies! Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izteikšos ļoti ātri. Gribētu apsveikt eh, mūsu referenti par lielisku paveikto darbu. Es negribu pārāk iedziļināties eh, diskusijās par koncepcijām, vai mēs šeit runājam par sistēmiskām vai pārobežu bankām. Gribētu tikai teikt, ka šeit mums ir darīšana ar jautājumiem, kam varētu būt eh, ietekmi uz likumdošanu. Un ja ir šādi būtiski jautājumi, tad mums ir jābūt vienotībai par tām koncepcijām, kuras mēs lietojam, lai mēs varētu to arī vienādi piemērot. Mums ir jānonāk pie saprātīga risinājuma, un, lai to panāktu, ir jāoperē ar vieniem un tie pašiem jēdzieniem. Un gribētu vēl pievērst jūs uzmanību kādam specifiskam uh, aspektam, kā, kas ir agrīnā iejaukšanās, jeb early intervention angliski. Tas ir tā kā netieši pausts šajā ziņojumā, bet nav tekstā tik skaidri pausts. Un tas attiecas uz informācijas publicēšanu par kādu iejaukšanos, jeb intervenci. Un ir bankas, kas ir satraukts par šo te elementu. Uh, tās uzskata, ka nevajadzētu būt publiskai informācijai par to, ka uzraugs, uh, uzraudzības iestādi iejaucas kaut kādā grīnā posmā, jo ja šāda informācija nokļūs publiskajā vidē, tad tas varētu ietekmēt tirgu. Tas varētu mazināt ieguldītāju uh, uzticību un tam varētu būt negatīva ietekme. Tātad gribētu pievērst referents uzmanību šim jautājumam lai tas būtu skaidrs, lai nebūtu nekādu šaubu par to. Paldies. Silvija, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribēju lūgt vārdu un paldies, ka devāt man to pēc uh, saraksta slēgšanas. Uh, gribētu pateikties Elīzai par lielisku paveikto darbu. Un visā citādi es domāju, ka mums tiešām ir jāatzīst, ka mēs vēl meklējam labas koncepcijas. Uh, Mums, protams, ir jābūt vienotai terminoloģijai, jā, tas ir pareizi, bet mēs jau vēl esam tajā pārdomu posmā, kad mēs izskatām dažādas iespējas. Es piekrītu tam, ko tikko Vikija teica. Bieži vien tā nav, bet tas man ir jāuzsver tagad, jo es viņai piekrītu. Un abos šajos kritērijos, tātad vai nu mēs sastādām sistēmiskās eh, direktīvas sarakstu, sistēmiskās bankas vai arī pārobežu bankas, bet neviena otra iespēja nav pietiekama. Eh, banku uzraudzības pakotnē mēs centāmies abus aspektus apvienot. Tātad eh, ir tiešām iemesls, lai iekšējā tirgu lieluma dēļ kas ir būtisks aspekts un var radīt sistēmisku risku, jo īpaši pārobežās uh, tātad starptautiski darbojošās bankās, bet var arī būt produkti, ko īsteno dažādas filiāls un kas arī ir svarīgs, un tāpēc mēs mēģinājām abus šos aspektus savienot. Es domāju, ka pret to nevajadzētu izteikties, vajadzētu censties uh, apsvērt visas situācijas bez nekādiem aizspriedumiem. Un uh, konstatēt risku, kas pastāv pārobežu darbībā. Šī te institūcija, jeb uh, sistēma, Eiropas sistēmisko risku kolēģija, viņiem vajadzētu izstrādāt tādu kā sistēmisko risku kritēriju katalogu, un tie varētu būt kritēriji, kas uh, ļauj noteikt, vai ir lielāks vai mazāks risks. Ja mēs šādas uh, institūcijas veidojam, tad šeit arī vajadzētu uh, sekot uh, uh, loģikai. Es domāju, ka Elīze man piekritīs, ir uh, šajā kolēģijā jāizstrādā, kādi instrumenti ir vajadzīgi, lai konstatētu kādu sistēmisku risku. Un tas, par ko jūs balsot šai komitejā, kā arī jautājumi ir uh, atgriezt. Nu, praktiski ļoti žēl, ka Bulman kungs atgriežas tikai tagad, jo praktiski viņa dēļ es uzstājos. Paldies. Es tagad esmu pēdējā runātāja, protams, bez referentes, un ir dažas lietas, ko gribēju pateikt. Es arī gribēju paraudzīties uz šo te sistēmisko banku vai pārobežu banku, un 140. grozījumā es pateicu sistēmiskā banku un pārobežu banku, varbūt tas nav pietiekami plaši, bet, eh, piemēram, Lehman Brothers bija sistēmiska banka pat valstīs, kurās tā nebija pārstāvēta. Tā tad, ehm, tā var gadīties. Un varbūt, ka ir kaut kāds banks, par kā mēs, kā mēs domājam, ka tās ir sistēmiskas, bet tās ir tikai pārobežu. Uh, Un eh, par vienoto tirgu man liekas ļoti svarīgi, lai uh, vienot, tātad, ka mums vienā tajā tirgu tomēr nav uh, vienots maksāt nespējas uh, režīms, ne uzņēmējdarbības likumdošanā, ne pavisam konkrēti arī šajos finanšu pakalpojumos un finanšu institūcijās, kam, protams, ir ļoti uh, postoša efekts, ja šīs institūcijas bankrotē. Uh, Un šeit jāpiemina arī maksāt nespēja divi. Un tagad domājot par šo fondu. Es neesmu cilvēks, kas eh, vienmēr mīl visus fondus, bet, ja es saprotu, tad šis fonds būtībā būs tāds relatīvi neliels fonds, kas tiks izmantot, lai iejauktos un eh, pienācīgā veidā atrisinātu problēmas un nodalītu šīs te uh, lietas, piemēram, maksājuma sistēmas ir jāsaglabā un citas lietas, kas uh, būs uh, būtiskas. Tas nav fonds banku glābšanai, un tādējādi tas nav tas pats, kas ir noguldījuma garantija fonds. Uh, un tas neradīs šādu uh, morālo kaitējumu, jeb sliktas prakses izplatību. Tas nekadā ziņā nav glābšana. Un, uh, jo šeit būs tāda kā uh, ar izcinājumu procedūra. Un uh, ja būs uh, pārstrukturācija, tad būs kaut kādi sodu maksājumi, un visi šie faktori uh, būs uh, ņemti vērā, tātad tas nav glābšanas fonds. Un esmu ieinteresēta arī, lai šis fonds varētu nodrošināt godīgu līdzekļu pārvirs par robežām. Un uh, varbūt, ka uzraudzības iestādes teiks, ka jā, šis kapitāls uh, ir jāatstāja polijā, bet uh, varbūt, ka ja būs kāda iejaukšanās no uzraudzības uh, padomas un uh, apvienotajā karalistē mums bija transatlantiskais variants šeit ar Lehman Brothers. Mums ir vajadzīgs instruments, kas ļauj godīgu uh, līdzekļu sadali godīgā veidā jāstāv šie līdzekļi, kam tie piedara. Un to mēs vēlamies šeit panākt. Un tāpēc es saprotu, ka mēs vēlamies, lai varētu būt piespiedu līdzekļu pārvedumi grupas ietveros. Bet tam visam ir jāsaistās ar bankas pārstrukturācijas ārkārtas plāniem. Tātad mums ir jādomā, kā rast šādus risinājumus un uzraudzības uh, iestādes cerams šos te ārkārtas restrukturācijas plānus apstiprinās, eh, lai būtu kaut kāds risinājuma variants, un tam visam ir eh, jāsadarbojas kopā ar šo fondu. Un šī te vienlīdzīgā sadale nav tas pats, kas nastas sadalījums. To eh, nedrīkst sajaukt, un tāpēc nedrīkst to saukt par nastas sadali, jeb burden sharing. Uh, Šis būs fonds, kas uh, laika gaitā veidosies, kas pastāvēs un tiks izmantots saskaņā ar uh, jau iepriekš noteiktiem noteikumiem, saskaņā ar banku ārkārtas pārstrukturācijas plāniem. Un tas nav nastas sadalījums, tā kā parasti tas tiek saprasts uh, glābšanas gadījumos, kas šis gadījums arī nebūs. Un tāpēc es arī teicu, ka uh, uzraudzības iestādēm būtu jākontrolē šo pārstrukturācijas ārkārtas plāna aspekts. Un uh, mēs bijām ar Elīzu konferencē, tur komisija arī izteicās, un uh, tur es arī teicu, ka uh, būtu ļoti svarīgi, lai uzraudzības iestādes un banku iestāde uh, saņemtu arī kaut kādus uh, maksātnespējas ekspertus. Tātad būtu jābūt šādām zināšanām un prasmēm, lai saprastu, vai šie ārkārtas plāni bankām ir rakstīti pareizā veidā. Un tad es sāku domāt, ka varbūt uh, tāpēc būtu labāk šo te uh, risinājuma režīmu veidot nevis kā atsevišķu institūciju, bet banku iestādes ietvaros kā nodaļu kaut kādā mērā varbūt tas nav tik svarīgi, bet man tomēr šķiet diezgan būtiski, lai banku iestādēji būtu šādi te eksperti maksāt nespējas jautājumos. Ja mēs vēlamies, lai šī iestāde varētu uzraudzīt arī banku glābšanas plānus, es jau teicu, ka šis fonds būs neliels un uh, Te es atsaucos uz Barņē komisāru priekšlikumiem, kas varbūt bija atšķirīgi, bet uh, to kontekstā es sapratu, ka Barņē fonds būtu bijis eh, tikai apmēram 50 līdz 70 miljārdi visai Eiropas Savienībai. Un komentāri no Vācijas bija tādi, ka tas būtu miljards gadā, kas eh, būtu jānoliek manā no banku nodevas. Ja mēs raugāmies šajā kontekstā, tad eh, nemaz tik daudz eh, nav šīs apjoms, ko mēs atņemam no šiem te nodevām vai nodokļiem, kas ir maksājam bankām. Šeit var runāt, protams, arī ar bonusiem un prēmijām. Tur mēs redzam, ka te summas ir daudz lielākas. Uh, Bet arguments, kas tika pausts pret Barņē priekšlikumu, bija tāds, ka uh, dalība valstis uh, vēlas izspiest no bankām maksimālo, lai varētu atmaksāt parādus. Bet uh, ja šāds fonds tiek pienācīgi veidots um, nacionālo budžetu līdzekļu pusē, uh, Un tāds ir gadījums arī Zviedrijā, un es saprotu, ka viņi jau diezgan detalizēti tam visam izgāja cauri, pirms viņi izveidoja savu fondu, un es eh, centos uh, veidot apmaiņu ar Eirostatu par to, kā tas varētu darboties šādos apstākļos. Un tur ir šis barņē modelis, uh, kas uh, ir tāds kā nacionāls vairāk nevis Eiropas modelis. Garsie Margājo ziņojumā un šajā ziņojumā mēs eh, minam, ka tas ir Eiropas fonds. Varbūt varētu abus šos divus apvienot un panākt vislabāko risinājumu, ja tā būtu tāda vienota sistēma. Un mums eh, ir jāsaprot, ka dalību valstīm tas ir vajadzīgs savās bilancēs, tāpēc ir jābūt šim nacionālajam elementam Tātad tas varētu būt katras valsts bilancē, bet uh, darboties kā tīkls. Tas būtu viens variants, ko mēs varētu papētīt. Es nezinu, vai kolēģiem tas patiks, bet es to te tā vienkārši paužu, jo tas ir viens no veidiem, kā mēs to varētu atrisināt, un tas varētu mums nedaudz palīdzēt arī uzraudzības pakotnē. Tas bija tas, ko es gribēju teikt. Es atvainojos, Elīsa, ka es. Uh, nevarēju tikties ar jums personīgi, bet man ir ļoti pilna darba kārtība, tāpēc atvainojos, ka mums šis dialogs ir jāveido tā publiski un nevis privāti. Elīs, es biju pēdējā runātāja, ja jūs vēlties izteikties, lūdzu jums vārds. Well, all, Jā, paldies pirmkārt eh, visiem par to pienesumu, visām idejām. Tie bija ļoti svarīgi labi un ļāva mums saprast, ka šis nav vienkāršs jautājums. Neviens ne par kaut ko nav pilnīgi skaidrs, un kā tikt ar šo lietu galā arī mums īsti nav skaidrs. Mums ir arī ideoloģiskās uh, atšķirības, bet pats galvenais jautājums paliek, kā mēs to risināsim. Un es uh, vairāk runāšu tagad par, uh, pa punktiem, pa tēmām, nevis atbildēšu konkrēti cilvēkiem. Uh, Tātad pirmkārt, ko mēs ar šo te Eiropas uh, pa, uh, kopējo režīmu gribam panākt? Tātad di diskusija par to vārdu vis, vispasaul, vispārīgais. Mēs uh, Tie, šis pats bija um, arī iepriekšējā ziņojumā, kas ir saistīts ar šo Margalas ziņojumā. Mēs uh, gribam universāli, ja pār uh, pārklājumu visām bankām. Uh, un uh, tas būtu jāsaprot, bet fiziski tas nav iespējams. Vai arī mēs noliekam malā Eiropas dimensiju šajā risinājuma meklēšanā? Pretējā gadījumā Eiropas uh, centrālā bankai tad būs vara kontrolēt visas bankas, un tad mums nav nepieciešams šāds te Eiropas banku uzraudzības iestādi. Mums vai nav veid, vajadzīgs tādu veidot nekādu fondu un neko tam līdzīgu. Tātad. Uh, Ola Šmits arī, man liekas, to teica, uh, ka nevis uh, kādas 700 bankas, bet 44 līdz 50 bankām un tādas bankas, uh, tās būs tādas bankas, kuras uh, būs pakļautas, ja kuras būs tā, sistē, sistēmiskās bankas Eiropas kontekstā un tādas bankas, kurās ir pakļautas sistēmiskam riskam. Un kā tad to mēs noteiksim? Lielums, banku lielums, protams, produktu klāsts, pakotne, tie visi ir riska elementi eh, ka tā nav tikai tāda viennozīmīga definīcija, un līdz ar to mums būtu jāpanāk vienošanās, ka tāda kopējā vienošanās par to, kurā virzienā mēs iesim, jo mēs visu nevaram atrisināt. Uh, ja tā kā mēs vienojāmies par Margalē ziņojumu, nekas īpašs nenotika, neko mēs nepanācām, mēs visu uh, ie, es eh, iekļāvu visu no tā ziņojuma, ko vien varēju ņemt labo, bet būtībā mēs atkam, at, esam atpakaļ tieši tajā pašā punktā, kur bijām pirms divām nedēļām un sākam atkal uh, malt vienu un to pašu. Tieši tā, tas, ko es uh, runāju ar Dānu Hubneru un ēnu referentiem, tas ir tieši tā kā uh, Udo, Silvija, Šaron Bol un vēl citi um, pieminēja, vai mēs turpinam tā, turpinam un turpinam tādā garā, kā esam iesākuši, vai arī nē. Tad viss ļaujam, ļaujam tam noslīgt. Un eh, nedaram neko, jo pretējā gadījumā tas ir pilnīgi bezjēdzīgs. Tas ir par, par vispārējais jautājums. Tagad par konkrētākām lietām. Pirmkārt, rīku kaste. Es jau kompromisa grozījumos esmu iekļāvusi veselu virkni elementus un šo rīku, kurus jūs jau minējāt. Uh, pievienotā vērtībā un gribēju jums tikai eh, dažus piemērus nest. Es jau neuzskaitīju visus tos rīkus, tur uzmanīgi jāizlasa eh, ziņojumā esošais eh, rīku klāsts, kā arī tas, kas bija kas ir grozījumos. Es domāju, ka mūsu rīku kaste ir pietiekami pilna ar dažādām iespējām, dažādiem rīkiem. Uh, Tālāk, Lulingas kundze pieminēja, un arī Danuta Hubners kundze un Karos kungs pieminēja, es domāju, ka ļoti svarīgi ir uh, pieņemt visus grozījumus, kas bija attiecībā uz līdzekļu pārvadumiem. Un es uh, centīšos arī vēl uh, precīzāk testa teksta redakciju šeit izstrādāt. Fērio kungs um, runāja par konfidencialitāti, par slepenību. To uh, bija viens grozījums no Gulāra kunga attiecībā uz konfidencialitāti. Jā, tas ir uh, su, uzraugu kolēģijas kompetencē, tai nevajadzētu būt publiskai, atvērtai diskusijai. Uh, Bet, ja eh, šāda diskusija būtu nepieciešama, atklātā diskusija, tad būtu nepieciešama vesela virkne indikātoru, kas uh, eh, norādīt, cik tālu informācijai jābūt slepenai, lai tā nenestu paniku un līdzi neaizraut kādas graujošas sakas attiecīgās bankas sakarā. Uh, arī tas, ko Šaram Bolu teica, viss ir tas, ko es tieši vēlējos teikt. Jā, mēs ejam uz nacionāliem fondiem un skatāmies uz tiem kā uz palīdzības instrumentu, un pat, ja uh, rodās kompromiss, mēs nekad nedrīkstam atstāt Eiropas dimensiju uh, tikai kā visa pamatā, vārdu Eiropas un Eiropas uh, elementu, uh, pretējā gadījumā mēs paši atkal sev iesauš, iešausim kājā. Mums ir jāpatur eh, Eiropas dimensija kā strateģiskais aspekts, bet jāskata, protams, ka visas finanšu iestādes, tā skaitā bankas, kā startautiskas un kā globālas finanšu iestādes. Pretējā gadījumā mēs, kā jau teicu, būsim zaudētāja pozīcija, un tas mums viss ir smuki jānoformulē vēl uh, papildus metodoloģiskie termini. Nākamās nedēļas laikā es organizēšu o, kompromisu o, formulējumu, un tad mēs varēsim o, Strasbūras nedēļā par tiem vēl diskutēt, tātad kompromisu tekstu, un o, tas būs tas, par ko mēs 22. balsosim un uh, kopā ar saviem darbiniekiem jau visdrīzākajā laikā sāksim sūtīt uh, kompromisus, kompromisu tekstu un redzēt, vai tie ir jums pieņemami vai nē, lai mēs tas varam atkal pārstrādāt un tā tālāk. Es uh, ceru, ka EPP grupa turēsies pie tiem kompromisiem, tām vienošanām, kuras jau mēs esam tik tālu panākušas, kā līdz šim brīdim, un ko mēs varēsim turpināt un neatkritīsim atpakaļ kompromisu meklējumos. Pretējā gadījumā tās būs tikai tāds solis uz priekšu, divi atpakaļ un atkal. Un paldies vēlreiz visiem par visu, ko jūs teicāt par pienesumiem. Eh, es ceru, ka kompromiss teksts būs visiem pieņemams. Paldies par aktīvo dalību. Uh, Paldies! Izcils darbs, Elīsa, kā jau jūs teicāt, mēs 22. jūnijā uh, balsosim par to un cerams, ka jūlija plenāra sesijā, tad mēs arī varēsim um, to, par to balsot plenāra sesijā. Un uh, Tāpēc tagad mēs dosimies tālāk uz uh, darba kārtību 17, numur 17 statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta deficīta novēršanas procedūras kontekstā. Karaskungam vārds. Jā, priekšsētājs kundze, es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, kas uh, jau uh, sākotnēji ļoti labi ar mani ir sastrādājušies un ar kuriem izveidējās tāda ļoti laba sadarbība. Ir pagājis zināms uh, laiks, un teikšu, ka nu, esam bijuši vie, veiksmīgi. Bet nu, šodien padomas um, darba grupa ar uh, Eurostat. Nākošais nedēļa Ekofinā Eurostat uh, risinājums tiek skatīts kā A punkts. Es zinu, ka gan uh, Eirostats. Ko ka mēs varam argumentēt sakarā ar to ziņojumu, kāds ir iesniegts. Es zinu, ka gan padome, gan uh, Eirostat argumentē ar to, ka Eiropas parlaments komisijas priekšlikumu Uh, raugās uz to kā minimālu tādu konsensu un grib kaut ko vairāk. Un tas ir tas uh, pamats. Un daudzi no tiem punktiem, kas uh, šodien jau ir sasniegt, kuros šā, uh, vienošanās ir sasniegt, tad ir bijis tāds iepriekšējais ātrāks uh, lēms. Tas savukārt nozīmē, ka mums vajadzētu ļoti ātri strādāt. Mans priekšlikums būtu tāds. Plenārsēdē skatīt rezolūciju un mutisko uh, jautājumu. Un jūlijā savukārt likumdošanas atzinumu skatītu. Un pēc padomas vienošanās šodien šo politisko signālu par parlamenta viedokli ļoti ātri pausti. Un tādēļ viedoklis un mutiskais jautājums un rezolūcija būtu jāuz, jāizsadala tā, ka jūnijā mēs skatītos mutisko jautājumu un rezolūciju un jūlijā vēlākais likumdošanas priekšlikumu. Nu, otrs punkts. Neatkarīgi no tā, ka padomas vienošanās tikai š, tādēļ ir sasniegta, ka mēs iz, īstenojām tādu spiedienu, nozīmētu, ka a, a, mums būtu jāpārtrauc mūsu likumdošanas darbs. Tas ir vienkārši, nu, kā lai saka, tā korekti a, jāīsteno. Tātad mums uh, Eiropas parlamenta juridiskais dienests mūsu uzdevumā ir pārbaudījis, vai koplēma procedūra tomēr varētu pielietot. Jo pat laban uh, eh, juridiskais pamats uh, ir tāds, ka mēs esam, par statistiku esam koplēma procedūrā. Es uh, gribu uzsvērt to, ka parlamenta loma varētu strādāt tā, lai uzlabot komisijas priekšlikumu un ka mēs varam dot tādu ļoti būtisku nu, mūsu pašu ieguldījumu. Un šim jautājumam ir jābūt nu, tā ļoti skaidri noskaidrotam. Līdz šim sarunas ir vestas tā, it kā mēs uh, de facto būtu uh, koplēmumā. Bet nu, tas lēma pieņemšanai nav tas visizšķirīgākais, bet mums nu, ir vajadzīga. Ir vajadzīga skaidrošana. Mēs to gribējām, bet nu, tas, tas nav tāds, tā kā, tāds cīņas lauks. Un Eirostats un tā nozīme de facto tā būtu tad, tāda pirmā reakcijas iespējas uh, reize, kad mēs varam uh, pēc Grieķijas pieredzes darboties, un tas būtu patiesam tāds, tāds, tāds īstens pārbaudījums uh, dalību valstīm. Un tādēļ šajā jautājumā mums jāpaliek šim dzinējspēkam un mūsu konsekventais likumdošanas darbs vienkārši ir jāturpina. Un tādēļ arī šis uh, sadalījums, uh, mutiskais jautājums un likumdošanas priekšlikums. Jo rezolūcijā tāds ļoti spēcīgs politisks signāls tiek dots, un citās jomās vienkārši mūsu viedoklis tiek pausts. Ar ēnu referentiem esmu vienojies un runājis par to, ka, protams, ka mēs visas Eiropas centrālās bankas priekšlikums atzinīgi vērtējam. Tie ir labi, ka mēs, protams, arī visus tos pasākums, kas 2000, eh, no 2004. līdz 2007. gada esam prasījuši un visus vēl neesam īstenojuši. Piemēram, Švāb ziņojums, Almūnijas priekšlikums, arī mans uh, ziņojums 2005. gadā, kā arī koordinācija ar Eiropas centrālās bankas lēmiem, arī vēl visi sankciju mehānismi, cik tā tas ir iespējams. Kā mēs uh, par to runājam, ieskaitot arī kompetences paplašināšanu. Un līdz šim ir bijis runāts par to, ka Eirostata ziņojumi ir uh, apjomīgi un ka tas ir jāveido to, ka mums ir jādod spēju darboties un strādāt tā, uh, kā mūsu darba sastāvs, kā mums, kā mums tas liekas pareizi. Nevar būt tādai atšķirībai starp to, kā mēs uztveram uzdevumu un arī atbildības sadalījumu dalību valstīs. Tāds dalījums netrīkst um, notikt. Sadarbība jā, informācija jā, bet nekādas iepriekšējas atļaujas. Visām citādi mēs jau iepriekš būtu tā kā ierobežoti pārbaudot statistikas un visu laiku, kā lai saka, uzdot jautājumu, cik tā tās ir pareizas. Un šādā veidā kontrols uh, kompetences sadarbojoties personāla, uh, teiksim, skaita palielināšana. Šādā izpratnē šis ziņojums ir rakstīts, un paldies nānu referentiem par viņu uh, pienesumiem, jo es ceru, un tas ir arī priekšnoteikums tam, lai mēs plānā sēdē jūnijā uh, blokā varētu balsot par rezolūciju, jo tikai tā mēs varam ieturēt laika plānu, un tā es esmu arī jau iepriekš mēģinājis ēnu referentus uh, šajā projektā iesaistīt, vēl pirms to esmu nodevis tulkošanai. Sirsnieks, paldies! Okay, uh, thank you. Um... Paldies. Un pirmais ēnu uh, referents ir Edvards Cikuņa. Es vienkārši gribēju ļoti īsi piebilst, es pilnībā atbalstu uh, Karaskungu par visā, visā viņa centienos uh, atrisināt šo komplicēto lietu un veicināt uh, Uh, ātrumu, ar kādu šī likumdošana status spēkā. Un cilvēki uh, gaida, kāda Eirostatam būs tas mandāts un pilnvaras, kuras mēs šobrīd uh, viņiem gribam dot. Un cilvēki bija diezgan šokēti, saprotot, ka Eirostatam nemaz nav tādu pilnvaru, kontrol, kontrolas pilnvaru, un ka dati var tikt iesniegti nepilnīgi. Līdz ar to šie likumdošanai jāstājās būtu spēkā pēc iespējas ātrāk. Man ir vesela virkne grozījumu uz galda, un es domāju, ka e, ka, ka tie ir visaptveroši un mums nevajadzētu uzlikt nekādus ierobežojumus Uh, uz Eirostatam līdz tāpat kā audītam jebkuram. Un es gribu uh, Un es gribu uzsvērt to, ka Eirostatam jābūt pilnvaram eh, pārbaudīt, jeb izjautāt jebkuru, jebkuru iestādi vai personu, kādu viņi vien vēlēsies. Vai nu tās būtu ministrijas vai uh, vai institūcijas, vai tā būtu vispārēji, vai Eiropas Savienības, vai kā tā, tam līdzīgi, lai pārbaudītu iesniegtos datus, kad Eurostatam būtu jābūt vispārējai pieejai visiem datiem un jābūt iespējām pārbaudīt šo datu pareizību, uzrunājot vienalga kādu cilvēku iestāļu pasaulē. Tātad pilnīgi, pilnīgi neierobežotām pilnvarām šajā jautājumā, <clears throat> kas mums būtu jādod Eirostatam. Un es uh, viss notaļ uh, solu savu darbību, uh, lai novestu šo lietu līdz veiksmīgam galam. Paldies! Nākamais runātājs - Ola. Paldies, priekšsēdētāj kungs, kundze. Šie eh, jautājumi par statistiku nav tik politiski svarīgi, kā tie bija. Bet šobrīd, manuprāt, ir pilnīgi situācija apgriezusies otrādāk. Ja mēs e, prasītu iedzīvotājiem mājās, e, ko ko viņi gribētu zināt. Es domāju, ka viņi gribētu uzzināt patiesību par statistiku, un es domāju, ka tā ir arī politiska, politisks uzdevums, politisks darba kārtības uzdevums, un es priecājos, ka mēs tik ātri jau varam uh, iet uz priekšējā jautājumā. Un uh, sveicu Karas kungu, kā arī visu sēnu referentus pārējos, kuri milz darbu ieguldījuši. Eh, es domāju, ka mēs vēl varam uh, savu ziņojumu projektu uzlabot un arī grozījumu un kompetentās um, varas iestādes. Uh, Eh, lai varētu, lai, lai viņām būtu iespēja, lai viņām būtu iespēja eh, ierasties un, um, un eh, veikt tādu pārbaudas iepriekš nebrīdinot, tātad pēkšņās pārbaudas. Nu, gluži, gluži kā policijai, klauvēt pie durvīm rītausmā un teikt, mēs esam šeit un lieciet tādus un tādus dokumentus uz galda. Es domāju, ka viņiem vajadzētu šādas pilnvaras piešķirt. Varbūt mēs varētu vēl precīzāk uh, šīs pilnvaras definēt, un, manuprāt, ir nepieciešams tam arī papildus atvēlēt budžeta līniju. Un es nebaidos uh, to skaļi šeit paust, un domāju, ka tas būtu jāievieš arī grozījumos, uh, jāiekļauj arī gro, grozījumos attiecībā uz datu apjomu un, um, un, un, un, un um, arī to, ko, ko Eirostats drīkst uzrunāt un uzdot jautājumus. Es domāju, ka tur spēks ir pietiekami visaptverošs, bet uh, ja uh, runa ir par eh, kreatīvo vai radošo statistikas eh, datu veidošanu. Es zinu, ka ir, ir jau tāda problēma bijusi, jau arī Grieķijas gadījumā, kad ļoti kreatīvi, ļoti radoši ir eh, radī, uzrakstīta atskaita, kas tika iesniegta Eirostatam, kas būtībā nav nepareiza, bet tā pašā laikā, nu, tā ir tāda, nu, no vienas puses tikai šie dati atspoguļo patiesību, no otras ne. Un es domāju, ka ir nepieciešams arī sankcija vai soda mehānisms, ja uh, dati ir vienpusēji vai arī uh, precīzs datu traktējums tad nav, nav pieejams. Un, uh, un es domāju, ka mēs par to uh, pie tā vēl strādāsim. Mums jābūt stingriem, stingriem pēc iespējas stingriem. Uh, Uh, jā, um, es um, mēģināju, jūs mēģināt padarīt uh, statistiku sek, uh, seksīgāku ar, ar, ar šiem uh, jūs ieteikumiem, jā. Paldies, došu nākamam vārdu. Uh, es Pokras kunga vārdā runāju un es um, gribu lasīt uh, visu, ko viņš man ir lūdzis jums pateikt. Viņam ir budžeta komitejā šobrīd jāstrādā, un viņš ir pateikties visiem ēnu referentam, referentiem un arī uh, Karas kungam un par to, ka viņš sadarbojās. Es kā referents atbalstu uh, Karas kungu un arī to, kā Eirostata pilnvaras tiks palielinātas arī komisijas ieteikto. Es atbalstu Eiropas centrālās banka iestādes viedokli un es domāju, ka statistika uh, uh, būs pilnīgi pareizi tikai tad, ja mēs uh, Eirostata pilnvaras palielināsim un kā tā būs iespējas arī uh, ne, pēkšņas pārbaudas veikt, kā arī mums ir jāveic uh, uh, jāuzraksta speciālas vadlīnijas, kādām jābūt datu um, datu pārraidēņai, ko, ko sūta Eiropas uh, valstis, it īpaši tās, kurās ir eiro. Paldies! Vārds tiek, tiek dots Derikam. Paldies! Priekšēdētājs kundze eh, mēs šobrīd esam tādā eh, atkal krustpunktā, kur kvalitāte satiekās ar kvantitāti un proti datu kvalitāte. Uh, ilgtermiņā uh, šis te, uh, šis fenomens varētu uh, būt arī ar negatīvu zīmi. Tas ir tieši tāpat kā ar, uh, ar, ar, ar, ar celt, celtņu būvēšanu vai pensiju fondiem, piemēram, kā Beļģijas gadījumā, kad tas tika iekļauts valsts budžetā un tā tālāk. Es domāju, ka, ja mēs runājam par budžetu, kurš ir mākslīgi uzpūsts, ka arī tādā gadījumā, <clears throat> ka arī tādā gadījumā tā ir mīnus zīme, ka tajā brīdī valdības uh, balstoties uz pozitīvo bilanci, uh, sāks tā, tērēt vairāk. Tātad arī tas, ka uh, nevis uh, cipari ir, ir padarīti sliktāki, bet arī cipari ir padarīti daudz labāk, arī tā uh, ir problēma. Un es uh, ceru, ka mēs ar visiem šiem mm, pasākumiem nepanāksim to, kā uh, rezultāti tiks viltot uz otru pusi, jeb sagrozīt uz otru pusi. Paldies! Statistika kļūst aizvien seksīgāka un seksīgāka. Mārtiņ kungu, dod, kungs, dod jums vārdu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī domāju, ka statistika ir, uh, ir uh, gan politiskās dzīves, gan arī jebkuras citas lietas pamatā. <clears throat> Un uh, mums līdz šim nekad nav bijis mm, pietiekami labi un uzticami dati, un it īpaši finansu sistēmā valsts uh, finanšu sistēmā. Paldies! Viņš uh, ir viens no mm, čaklākajiem un arī iesaistītākajiem deputātiem no manas dzimtenes, un to viņš atkal šodien uh, izcili pierādīja, un līdz ar to es domāju, ka viņš varbūt nav čaklākais tikai. Uh, Eiropā, bet to var arī, eh, nu kā lai saka, Eiropā redzēt. Bet eh, čaklums vien ir tāda nosacīta vērtība. Jā, protams, ka es domāju, ka ir labs šis dokuments, ko viņš ir iesniedzis. Un labi, ka viņš ar visu savu spēku to arī atbalsta. Tas ir tāds ļoti centrāls jautājums. Es gribētu arī pēc tādām plašākām sarunām ar Eirostat pārstāvjiem, ka mēs esam, nu, teiksim, no tādas galotnes, kas gribētu lielāku neatkarību Eirostat. Mēs komisijas tekstā un tajos uh, uh, dokumentos, ko redzam, mēs lasam komisiju iekavās uh, Eirostat. Nu, es negribētu tādu kā uh, cipa veida iestādi redzēt, jo ir pārāk daudz uh, negatīvu stāstu par šo iestādi, bet drīzāk tādu statistikas iestādi, kas būtu suverēna un arī pastāvīgi darbotos. Un kā tāds, kas, teiksim, arī daudz vēlas reālajā uh, dzīvē darīt un kas arī kritizē Eiropas institūcijas, uh, lai arī esam Eiropas idejas uh, atbalstītā Eurostat uh, gadījumā ir kas īpašs. Eurostat ierēģi bija tie, kas vēlākais 2004. gada uh, rudenī e, norādīja uz masīvām problēmām Grieķijā. Jā, protams, tie bija saprātīgi komisijas darbinieki, kas e, padome e, pacēla balsi. Jā, protams, ka bija sarunas no 2004. gada sarunas un arī tāda 2005. gada gadā, bet, nu, diemžēl tās noved pie nepareiza lēmuma 2005. gada jūnijā. Un viss tas, ko Eirostats eh, beidzot eh, saka, ka tas no komisijas puses eh, un no ko Eirostat tika prasīts. Un iero, iedomāsimies, ja jau toreiz tas būtu bija noticis tādi pēkšņi apmeklējumi, Eirostat kompetences paplašinājums, kas viss mums būtu bijis aiztausi, aiztaupīts. Un, protams, ka varbūt esmu kā žurnālists tagad, bet ja toreiz Eirostat ierēģi būtu uzklausīti, nevis žurnālisti un nevis Eiropas Savienības kritiķi, kā es tiktu uzklausīta, bet Eirostata uh, um, eksperti būtu uzskaitīti. Kur tad mēs būtu uh, tagad šodien ar eiro? Uh, Ola Šmitkungs uh, teica, ka statistikas uh, nav tik aizraujošas, cik jā, nozīmīgas es tam tikai varu piekrist. Un ka vēlos norādīt vēl arī uz to, ka kas būtu noticis un ko varētu norā, no, uh, vērst. Konkrēti cilvēki vienmēr piemēra konkrēts lēmums. Kas toreiz novērsa to, ka Eurostat saņem uh, pareizus skaidrus? Viss tas ir jāizskatās. Tie toreiz bija visi finanšu ministri, visi kopā no Austrijas, jo uh, š, mēs arī neesam pārāk slikti tādā radošā grāmatvedībā no Vācijas jo, un, un no Francijas un no Grieķijas. Līdz ar to tur notiek ļoti smaga lēma pieņemšana, nepareiz lēma pieņemšana. Un manā uh, skatījumā vēl vēsturnieki ar to jautājumu nodarbosies, un diemžēl tā ir viena no ES pamatproblēmām, ko, kas parādās, ka ja notiek kļūdas, tad nevar saprast, kas tieši par to ir atbildīgs, kāpēc, un tad tik ilgs laiks paiet līdz ir kādas konsekvences. Es ceru, ka tās būs pareizās. Es gribētu neatkarīgumu, norāda uz vēsturisko izvērtēšanu. Jā, protams, tas, ko Rademacher kungs un citi, tātad uh, nepieteikts vizītes, tas viss attiek, un arī sankciju jautājums. Jo šeit uh, runa uh, iet nevis par policijas spēkiem, bet bāzi nodrošinājumam tam, uz ko mēs politikā un ekonomikā vispār varam balstīt mūsu lēmumus. Un līdz ar to vēlos Otmāru iedrošināt būt aktīvu un neatkāpties. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti nozīmīgs darbs uh, un ļoti nozīmīgs mūsu visu izpratnē. Paldies! We've, we've few... Paldies! Vēl ir vairāki runātāji pieteikušies, bet šis ir svarīgs jautājums. Džorija kundze. Sekundes kungs par nelielu jautājumu grib vēl runāt, un es arī īsi gribētu izteikties. Varbūt mēs varētu tiešām pēc iespējas īsāk izteikties. Džorija kundze. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka komiteja saskaras ar nopietnu dilēmu. Es piekrītu Kārasa kungam, ka mums nav daudz laika, kad mēs runājam par eh, datu sniegšanu un vākšanu. Uh, finanšu pasaulē ir tā, ka mēs nedrīkstam uh, veltu tērēt laiku. Mums ir jāpierāda mūsu pilsoņiem, ka mums ir uh, idejas, kas darbojas, lai uh, no, novērstu to, kas notiek Grieķijā vai arī, piemēram, Ungārijā. Bet šis ir likumdošanas priekšlikums, un mēs nevaram šeit iekļaut nosacījums. Uh, kas nav saskaņot augstā līmenī. Van Rompeja uh, grupas priekšlikumi pieskaras dalību valstu suverenitātes jautājumam un politiskās sarunas tagad ir tikai sākušās. Es ceru, ka šis jautājums neieilgs uz daudziem gadiem, jo pretējā gadījumā viss pasauli par mums smiesies, ka mēs tik lēni rīkojamies. Uh, Mēs nevaram uh, sasteigt šīs lietas, jo nav politiskā vienošanās par šo jautājumu. Un tomēr es domāju, ka pat ar tagadējo politiskās vienošanās uh, līmeni šis ziņojums nav pietiekams. Eiropas komisija vienkārši nav bijusi pietiekama ambicioza. Ko es ar to domāju? Pirmais Grieķijas skandāls 2004. gadā. Tam sakoja komisijas priekšlikums sniegt Eirostatam revidentu kompetences, un šis priekšlikums izgāzās. Tas netika pieņemts. Kas tagad ir mūsu priekšā? Iz, izmeklēšanas pilnvaru priekšlikums, bet es domāju, ka šodien ar to ir par maz, un tas ir par vēl. Mums ir jādara vairāk, un es piekrītu Ola Šmīta kungam, un mums tiešām vajadzētu padomāt par sankcijām. 2009, es atvainojos, 2004. gadā mums jau bija šīs problēmas Grieķijā, un pēc tam nekas nenotika, vismaz nekādas eh, būtiskas izmaiņas nenotika, nenotika nekādas pārbaudas un nekas, un statistikas datu uh, viltošana turpinājās Hungārijā 2005. un 2006. gadā tas turpinājās, un līdz 2009. gadam vēl tas turpinājās Grieķijā. Tātad tas parāda, ka mums ir jāievieš būtiskas reformas, kad ir runa par inspekcijām un pārbaudējām. Es domāju, ka parlamentam ir tiesības prasīt komisijai, kā tas var būt, ka tā nav spējusi kontrolēt lietas. Tad, kad mēs apmeklējām decembrī Eiropas centrālo banku mēs viņiem jautājām, vai viņi zina, ko dara Grieķija. Un uh, viņi teica, ka varbūt, ka par 30% viņi to zināja, bet tas nav pietiekami. Mums ir jābūt garantijām, mums ir um, jābūt skaidrībai, um, ka mēs varēsim izvērtēt situāciju visās dalībvalstīs un ka varēsim novērst trūkumus. Un visbeidzot, es domāju, ka Eiropas eh, komisijai šeit ir būtiska atbildība. 2007. gadā komisija patiesībā piedāvāja um, pārtraukt pārmērīgu deficītu procedūru pret Grieķiju, un es domāju, ka tas vienkārši ir eh, tāds ļauns joks. Uh, jo tas ir novedis pie tādas uh, fārsa situācijas. Es domāju, ka mēs, uh, mums vajadzētu būt daudz spēcīgākiem nekā mēs līdz šim esam bijuši, un šo tekstu arī varētu padarīt stingrāku, un mums ir jāpievērš komisijas uzmanību tās atbildībai. Mums ir uh, vajadzīgas nopietnas pilnvaras. Paldies! Paldies, Silvija! Madame la Prezidente, nu, rapidement. Paldies, priekšstādājs kundze. Nu, pavisam ātri. Atklāts un ļoti masīvs atbalsts uh, referentam. Man liekas, ka viņa pieeja ir ļoti pareiza un patiesa. Arī politisks jautājums, kas liekas tehniski, ja mēs padomājam par vienu no kritiskajiem punktiem, kas bieži tiek izteikta nesen arī pret Briseli, tad tas ir tas, ka tā ir milzīga, teiksim, uh, birokrātija. Un šeit mēs redzam pavisam skaidri, ka dalībvalstis Un, lai mm, pateikt to, kas ir, nu, tas tā jau nav komisijas krāpšana, bet dalībvalsts, to skait arī tās, kas uh, publik, uh, sabiedrībai uh, solīja uh, 3,0 pēc uh, komata raudzīties uz to, kas notiek, nedeva līdzekļus, lai pārbaudītu, kas tad ir pirms komata kāds skaitlis. Tātad tas vieglums, ar kādu padomus. Uh, locekļi ir lemjuši par kopīgiem jautājumiem, tas eh, baro eh, anti-Eiropas populismu pilnā apmērā. Un es eh, pilnībā piekrītu referentam, ka jāmēģina parlamentā masīvi balsot mūsu vienošanās un statistikas pārbaudēm jābūt ļoti nopietnām. Un, kā teica Olēš Šmits ar pārbaudēm, nu nerunāsim par cipu, bet nu jāmaina metodas datu vākšanai. Uh, Jo kļūdas, fib, f, es atvainojos, fib. Es atvainojos, federālā izmeklēšanas pārvaldes uh, tipa iestāde, uh, nu, gluži nav jāveido, bet uh, kontrolēm jābūt tādām konkrētākām. Paldies! Paldies! Es arī atgriezties gribu pie viena punkta, kur, kuram nepieskāros. Tātad, tad, kad mēs daudz runājam par audītu un, un, un pilnvarām un tā tālāk, mēs neskatāmies uz vienu pamatprincipu un aizmirstam to, kuru mēs uh, pieņemam par, uh, ka, ka tas tā būs pats par sevi. Tā ir. Uh, atskaišu sistēma, tad grāmatvedības sistēma, kurās uh, katrā dalība valstī mums ir sava. Uh, mums ir arī noteikumi, kopējie noteikumi, kur uh, visas kompānijas, firmas uh, uh, piemēro jauno mehānismu, un, bet, bet valdības sastādot savus budžetus un uh, veidojot atskaites par budžetu, viņas uh, viņas piemēro cit, eh, dažādas eh, grāmatvedības metodas. Um, Tātad atskaitas standarti mums nav vienādi visā Eiropas zonā un Eiropas Savienībā un Eirozonā. Un es domāju, ka šādām nesakritībām, šādām, šādām pamatam eh, noteikti nebūtu mēs vispār nedrīkstētu par to diskutēt, ka tādas atšķirības ir. Jā, paldies, es arī vēlējos mm, ja pietiekami īsi izteikties, un kā priekšsēdētāji arī gribu eh, solīt, ka padomēji, uz padomi izdarīšu attiecīgo spiedienu, lai mēs pietiekami ātri uh, Eh, saņemtu eh, datus, patiesus datus, un Eurostatam būtu iespējams pārbaudīt šos te datus. Un eh, ekonomiskajai pārvaldei tam būtu jābūt kā noklusētam pamatprincipam, un ja mums tāds nav, tad mēs vispār varam ne par ko citu nekad nerunāt, jo mēs nekad nevarēsim pārbaudīt, vai dati ir pareizi vai nav. Tātad šis ir kā priekšnoteikums. Un, ja mēs dosim Eiropu Eirostatam pietiekams pilnvars, lai tas varētu pārbaudīt, uh, tad, uh, tad, protams, arī visi būs spiesti to metodoloģiju, kāda ir ieteikta no mūsu puses un likumdošana, kāda nosaka uh, atskaits mehānismu un me metodoloģiju, ka tā būs vienāda un ka tur būs. Mm, uh, protams, ka tas tiks regulāri pārbaudīts. Nevis mēs gaidīsim un pārbaudīsim tikai tās valstis, kurām ir kādas problēmas. Nē, tas ir tieši iemesls dēļ, lai noteiktu problēmu pilnīgā iedīglī Uh, un es domāju, ka sākumā varētu tiešām būt kaut kādas um, nesak, um, neizpratnes gadījumi, ir, uh, ir prot, varbūt tādas lietas, kas ir pilnīgi likumīgi, neatspoguļojās bilancē vai arī valstu budžetā, un šādi gadījumi ir e, jāskata, un uh, arī kā labākie prakses gadījumi par tādiem ir jārunā, lai mēs ne, lai viena valsts. Um, vienas valsts kļūda vai tīša vai netīša neatkārtotos atkal un atkal kādas citas valsts gadījumā. Un uh, tas ir viens no tiem. Uh, šis ir viens no tiem gadījumiem, ka šai uh, grupai ir tik daudz labu ideju, ka es domāju, ka darba grupai uh, Eh, vajag mūs informēt arī par darba gaitu, nevis tikai par panāktiem rezultātiem. Un es domāju, ka tas būtu visu mūsu interesē attiecībā uz sankcijām vai sodamēriem. Eh, mēs šeit minām par personīgu atbildību, eh, finanšu institūciju direktoru personīgo atbildi. Es domāju, ka līdzīgi tam jābūt arī um, dalībvalstīs. Tātad cilvēki, kuri ir atbildīgi par datu sniegšanu, ka tiem būtu jābūt atbildīgajiem. Tātad šī um, e, nākamais jautājums par Eirostata pilnvaru palielināšanu. Protams, ka tas ir ļoti pievilcīgi. Un, uh, bet no otras puses skatoties, komisija vienmēr ir varējusi un var vēl joprojām palielināt uh, Eurostat pilnvars katrā atsevišķā gadījumā. Varbūt, ka mums mm, jāpadomā par to nedaudz vairāk. Varbūt, ka komisijas, mm, komisija neizmantoja savas pilnvaras. Mm, komisija ir teikusi, ka viņi nāks klajā ar saviem ieteikumiem 19. datumam, bet 19. Mm, maijam, bet mēs vēl joprojām neesam no viņiem saņēmuši šo mm, šo viedokli. Un eh, varbūt, ka mēs varam eh, tad eh, balsot par visu bloku kopumā, nevis censties tagad panākt kompromisu tekstu. Mēs, manuprāt, zaudēsim pietiekam daudz laika, un man ir jālūdz jums, lai mēs tā darītu. Pretējā gadījumā mēs laikā nepaspēsim nobalsot komitejā. Un tad, tad atbildīgie izsūtīs ēpastus e attiecībā uz šo jautājumu un uh, mēs visi ļoti labi saprotam, ka tas ir steidzamības kārtas jautājums un tad, lai varēsim 4. jūnijā koreper sanāksmē par to balsot. Un es ceru, ka mēs būsim gatavi līdz tam laikam. Un es tāpēc došu vārdu referentam par kopā savilkuma izdarīšanai. Paldies! Paldies par šo um, izcilo diskusiju. Un tajā bija vairāk elementu. Un viens diskusijas elements ir de facto nu, tāds, ka, tā, pēc uh, uh, izmeklēšanas komitejas darba, kas bija uh, iepriekšējos gados veikts, bet nu, likumdošanas uh, rezolūcija tam nav piemērot. Šis jautājums, nu, protams, jāuzdod. Uh, Un šis jautājums jāuzdod, jo ir daudz nesaskaņas šajā procentā. Bet, nu, tas priekšlikums, kāds tagad ir izteikts, tas nav priekšlikums un diskusijas nav izmeklēšanas komiteja. Un otrkārt jānorāda uz to, ka mēs uh, nodalījām politisko rezolūciju, un paldies priekšsēdētājai, nodalījām politisko uh, rezolūciju un uh, likumdošanas daļu Jo, diemžēl, likumdošanas daļā, kamēr mēs visu iesaistam, ko mēs politiski gribam izteikt, un es katru no jums lūdzu mutiskajā jautājumā šo politisko rezolūciju izmantot, lai politisko aspektu, ko mēs nevaram uh, likumdošanas uh, veidā īstenot, pavisam skaidri noformulētu un šeit arī um, iesniegtu. Politiskā rezolūcija ir uh, tas veids, kā mēs daudz elastīgāk varā, varam strādāt, to mēs arī teicām, bet nu tie būtiskie punkti. Atbildība, automātiska rīcība Eurostat, un tas arī ir ra rakstīts minimālajie standarti, minimālajie standarti statistikai. Un uh, ir arī rakstīts uh, kontrols vizītes, kas nav iepriekš pieteikts dalību valstīs, uh, un re, būtisku datu uh, izlasīšana, iepazīšanās ar tiem, kā arī dati par uh, sociālās apdrošināšanas uh, dažādiem aspektiem un daudzām detalizētām informācijas pieejām. Tiek runāts par neatkarīgumu un par to, ka jāsamazina atkarība no, no uh, tiem uh, sadarbība ar Eiropas uh, centrālo banku un kā arī, protams, ir um, formulēts jautājums. Tas ir pavisam skaidri, ka gadiem ilgi ir um, notikusi aizplīvarošana. Uh, un komisijas priekšlikums ir tikai minimums, jo politiski mēs vēlamies doties daudz tālāk. Un es lūdzu uh, šo nākošo dienu pārrunās uh, atšķirts ar mutisko pieprasījumu un rezolūciju šo politisko daļu. Par to mums ir jābūt skaidrībā. Visādi citādi mēs uh, pirmdien Strasbūrā mēs nevaram to īstenot. Un tad likumdošanas daļa, kuras aptvērums un arī juridiskais atzinums, vai esam koplēmumā jā vai nē, lai uh, pieņemt lēmumu par to. Un tad arī tajā mēs varam ļoti labi iesaistīt mūsu šodienas diskusijas. Sirsnieks, paldies! Um, es domāju, ka Eirostat uh, pārstāvis varbūt gribēja kaut ko teikt. Man vajadzēja droši vien jums dot vārdu vēl pirms beigām. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribēju tikai uzsvērt to, ko jau teica referents, proti, cik šis uh, ziņojums ir svarīgs arī no komisijas puses, un mēs esam ļoti pateicīgi par parlamenta gatavību ļoti ātri strādāt šajā jautājumā, jo mēs uzskatām, ka šie priekšlikuma uh, pieņemšana ir ļoti būtiska sistēmām un tirgiem, un ir ļoti svarīgi, lai mēs ātri panāktu šie projekti priekšlikumu pieņemšanu, un mēs augstu vērtējam arī sadarbību šīs komitejas deputātiem pēdējās nedēļās, un tas spiediens, ko jūs un jūsu komitejas deputāti esat izdarījuši uz padomi, cerams, ka tas tiešām novadīs pie tā, ka padomu šoreiz vairāk sadarbosies ar mums, un tiešām ir uh, cerības, ka uh, saprātīgs risinājums uh, varētu būt panākams, ja ne pat lielisks risinājums. Un paldies par sadarbību. Lielas paldies! Ja es varētu lūdzu lūgt deputātus savus uh, ieguldījumus motiskajam jautājumam un rezolūcijai iesūtīt lūdzu līdz uh, uh pirmdienai, 7. datumam līdz 4. pēcpusdienā mēs neizsūtījām uh, nekādu uh, datumu, kad tiks iesniegts, jo mēs uh, mēs reiķināmies re referents. Tātad eh, grozījumu rezolūcijas projektam, tas, ko mēs gribam balsot jūnijā, tos var iesniegt eh, līdz pirmdienai četriem pēcpusdienā, un tad jums būs eh, vēl viena papildus diena grozījuma iesniegšanai likumdošanas tekstam, un šeit termiņš ir 8. jūnijas un 28. mēs skatīsim šos grozījumus, un ekonu balsojums būs arī 28. datumā un nezinu, kad tas viss nonāks plēnāra sēdē, bet uh, varbūt vēl viens jautājums tad no ekona, tad būs skatāms jūlija plēnāra sēdē. Liels paldies visiem! Es patiesībā tagad uh, nodošu sēdes vadību Siklonas kungam, un viņam būs uh, ļoti interesants uh, uzdevums uh, vadīt savu ziņojumu izskatīšanu no priekšsēdētāja krēsla. Es ceru, ka viņš to ļaunprātīgi neizmantos. Thank you. The... Uh, Labi, tagad mēs varam skatīt nākamo darba kārtības punktu, kas ir atzinums, nodarbinātības potenciāla veidošana jaunas ilgspējīgas ekonomikas apstākļos. Es esmu referents un tāpēc varētu uzreiz sākt un izteikt dažus komentārus. Kā jūs atcerēsieties, tad uh, sākotnējais Atzinums iekļauj vairākus ieteikumus, balsta pamatā um, runājot par zaļo darba vietu definīciju un par to, cik svarīgi ir klasificēt statistiskā izpratnē šādas darba vietas. Um, tās ir darba vietas, kas šobrīd neparādās um, tagadējā neiskodu uh, um, tāda nace kodu uh, nomenklatūrā. Un kopš tā laika esmu, mēs esam saņēmuši desmit grozījumus, divus no tautas partijas, četrus no Filipa Lambēra no zaļajiem un divus no Godāra kunga un divus no Klutaranka Hendla. Ņemšu tos vienu pa vienam, skatīšu Pirmais eh, no Hūrners kundzes atsaucas uz darba tirgus mobilitāti un eh, uz to, ka ir eh, nepieciešama struktūrālu problēmu risināšana, jaunatnes bezdarbs un tā tālāk, kas, manuprāt, uzlabot mūsu atzinumu. To pašu varu teikt par padāra kunga grozījumu, kurš uzsver uh, uh, apmācības lomu vienā no viņa grozījumiem un otrā grozījumiem, otrā grozījumā viņš uzsver uzņēmē darbības un pilotprojektu lomu. Eko jauninājumu inovāciju radīšanā, un mēs atbalstām arī šos grozījumus. Vēl divi klūtas kunga grozījumi atsaucas uz uh, lielāks nozīmes piešķiršanu uh, dažādu sektoru nodarbinātībai, veselības un sociālās aktivitātes ziņā. Un vēl viens ir par uh, darbu, kval, darbu vietu kvalitāti. Tagad uh, pievērsīšos četriem uh, eh, Lambēra kunga grozījumiem. Galvenokārt viņš šeit pieskaras nodokļiem un uh, sloga pārvietošanai no darba faktora uz resursiem vai neatjaunojumiem resursiem. Un mans ieteikums vienā no šiem grozījumiem būtu, tur, kur mēs runājam par enerģētiku, iekļaut vārdu neatjaunīgie energoresursi, tātad neatjaunamie, ja tas būtu pieņemams. Labi, un vēl viens grozījums ir par uh, oglekļu nodokli, ko būtu konkrēti jāmēra. Uh, kas attiecas uz daudzgadu finanšu schēmu, lai nodrošinātu ilgtspējīgas darba vietas, mēs to pieņemam, un tur tad uh, ir jauni uh, ieņēma veidi, tātad šeit ir nelielas formulējuma izmaiņas, ko es varētu varbūt uh, pamainīt, un tad mēs varētu vienoties, bet tagad uh, došu vārdu ēnu referentiem, lai viņi paši var komentēt savus grozījumus vai arī ko nu vēl viņi gribētu komentēt. So, um, ask, uh, Tātad Filips Lambērs lūdzu. Chair, uh... Jā, priekšsēdētāja kungs, paldies par neatjaunīgajiem resursiem. Uh, šeit ir runa ne tikai par enerģētiku, bet arī par resursiem. Un uh, es uh, gribētu runāt drīzāk vispārīgi un nevis tā precīzi. Uh, Un es gribētu skatīt vienu Danuts Hīvners grozījumu, viņas, ko viņš šeit nav klāta, bet šeit par darbspēku mobilitāti. Es saprotu šo te mērķi, un viņai ir taisnība, ka ja mēs vēlamies uh, risināt tādas lietas, kā uh, siltināšanas uh, veidošana, tad mums pietrūks darba resursi, um, darbspēks, un tad uh, darbspēks būs uh, jāveicina tā mobilitāte. Ko mēs nevēlamies? Mēs nevēlamies šeit uh, pievies, pievilkt uh, izcelsmes valsts principu. Jā, cilvēki vēlas um, veicināt darbspēku mobilitāti, un ja kāds gribētu izmantot izcelsmes valsts principu, tad mēs pret to iebilstu. Es tad drīzāk negribētu to te pieminēt. Pārējie grozījumi, uh, iekļaujot, protams, manējos, es tos visus atbalstu. Paldies! Other... Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo atzinumu? Lūdzu. Ja, jag skulle vilja göra några korta kommentarer när det gäller de ändringsförslag som... Jā, es gribētu arī pāris piezīmes izteikt par grozījumiem, kādi ir iesniegti. Filips Lamberts um, runāja par tādu ļoti būtisku jautājumu savā grozījumā. Viņš runāja par maziem vidējiem uzņēmumiem. Šeit mums vajadzētu meklēt visas iespējas, lai radītu uh, um, tādus impulsus MVU, lai viņi aktīvi piedalītos uh, uz tādu ilgspējīgu, pārējo uz ilgspējīgu uh, ekonomiku. Un nodokļu politika ir ļoti būtiska, tā varētu būt šāds pārējais sastāvdaļa. Tad ir arī tāds ļoti būtisks cits grozījums, eh, kas prasa radikālas izmaiņas, lai piemērotu izglītības sistēmu jaunajai zaļajai ekonomikai. Un ļoti būtiski tas ir arī attiecībā uz personāla eh, tālāk izglītību. Daudziem, daudzās eh, nozarēs tas tā ir, piemēram, mašīnu autorūpniecībā, mašīnu ražošanā tas tā ir, jo viņiem izaicinājumi ir īpaši lieli, jo viņiem jārūpējas par to, ka tiek saglabāta viņu konkurētspēja, un līdz ar to personālam ātri jāpiemērojas tai kompetencijai, kāda ir nepieciešama, lai varētu ražot jaunas vidē draudzības automašīnas. Un ir tāda ļoti liela atšķirība starp tradicionālo automašīnu ražošanu un automašīnām ar citu piedziņas principu, piemēram, elektrisku piedziņu. Un tad arī vēl jautājums par statistiku saistībā ar šo priekšlikumu. Es domāju, ka ir būtiski, mums ir nepieciešama zaļa ekonomika un mums ir nepieciešama arī zaļa statistika, lai vides aspekti arī tiktu līdz ievēroti pieņemot politiski ekonomiskus lēmumus, un tam ir nepieciešama e, šie statistikas pamati. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Jā. Yeah Paldies, eh, Siklonas kungs. Es neko daudz negribu šeit piebilst. Es domāju, ka lielākie, lielākā daļa grozījumu ir ļoti noderīgi. Šeit man ir tikai viens eh, jautājums Filipam Lambēram attiecībā uz eh, nodokļu stimuliem. Tas var izvērsties diezgan problemātiski arī. Mēs runājam par tukšiem budžetiem, par budžeta samazinājumiem. Uh, kurus nedrīkstētu uh, tātad uh, pārāk uh, uz sociālo rēķina pildīt, un tagad runājot par kaut kādiem mm, nodokļu stimuliem vai nodokļu samazinājumiem, tas varētu būt problemātiski. Fine, thank you. Paldies. Vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt? Nē tad es uh, gribētu tikai uh, norādīt termiņus. Mums būs balsojums ekonu komitejā 22. Eh, jūnijā, un cerams, ka līdz tam laikam mēs varēsim vēl satikties un šos grozījumus apkopot un iekļaut ieteikumus. Un nodarbinātības komitejā 14. jūlijā būs balsojums. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir eiro monēta autentiskuma noteikšana un rīkošanās ar apgrozītēju nederībām eiro monētām. Referents ir Slavi Bīnevs. Ak, tur jūs esat. Labi, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi priekšlikuma mērķis un tā ir regula, E, ir noteikta autentifikācijas, e, jeb autentiskuma noteikšanas procedūras eiro monētām, kas ir paredzētas apritei. Un šim priekšlikuma mērķis e, ir ieviest eirozonā vienotas procedūras, lai noteiktu eiro monētu autentiskumu un mehānismus, kā kontrolēt šīs procedūras. Visi, kas ir iesaistīti šajā procesā, vēlas veidot eh, skaidru, precīzu tekstu, kas nosaka procedūras, kādā veidā eh, jānosaka eiro monēta autentiskums. Grozījumi, kurus ir iesnieguši kolēģi, tiešām ir eh, labi un šeit ir tiešām gatavība sadarboties. Autentiskuma noteikšanas procedūra protams, rada izmaksas iestādēm, un tāpēc es domāju, ka tām jābūt tiesībām uzlikt eh, kaut kādu zinām nodevu, jeb maksu. Es piekrītu Eiropas Tautas partijas kolēģim, ka šī nodeva nedrīkstu eh, būt tik liela, lai tā būtu um, par slogu privātpersonām. Runājot par 43. grozījumu, ko iesniedza Bāca kungs. Uh, un kur ir teikts, ka tikai tādas monētas, kuras ir 2 eh, eiro, 1 eiro vai 50 centu nomināla vērtības monētas būtu jāpakļauj šai procedūrai. Es saprotu viņa motīvus, bet es nepie, nepieņemu viņa uh, Uh, argumentus. Tā jau ir, ka 20 centu un ma mazāk vērtīgas uh, monētas uh, ir ar zemāku viltošanas risku, un tomēr pastāvošās likumdošanas ietveros visas monētas un visas banknotes uh, būtu jāpārbauda, vai tās ir autentiskas. Ņemot vērā, ka uh, būtu prasī, nebūtu tāda prasība pārbaudīt to autentiskumu, uh, Uh, tad uh, iestādēm nebūtu pienākums uh, šīs monētas aizstāt. Es saprotu, ka šis process ir atšķirīgs un šeit ir arī izmaksu un ieguvumu jautājums. Un tomēr visas tātad automātiskās makšāsanas iekārtas pieņem jebkura uh, nomināla monētas, un tāpēc arī šīs uh, mm, mašīnas neradīs papildus izmaksas šajā posmā. Runājot par pārējiem diviem grozījumiem, 44. un 45. balskumu grozījumu, kur tiek uh, ieteikta lielāka elastība autentifikācijas procesā, es domāju, ka dalību valstīm vajadzētu dot iespēju izvēlēties starp uh, mašīnu vai manuālo autentifikāciju. 46. aklānīkundas grozījums eh, prasa, lai komisija saprātīgā laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā publicē pamatnostādes, lai nodrošinātu pirmā punkta noteikumu tehnisko piemērojumību. Es atbalstu šo grozījumu un es ceru, ka mēs panāksim vienošanās ar komisiju un padomi. Runājot par uh, um, kādas uh, autentifikācijas iekārtas uh, darbības pārtraukšanu, tāpēc, ka tā ir sabojājusies. Es domāju, ka tas uh, ir piemērot, tas ir 47. grozījums, es atbalstu šo te ideju, arī 48. grozījumā runājot par dalību valstu tiesībām um, prasīt garantijas no tām institūcijām, kuras pārbauda monētas, un eh, prasība pēc apmācītu personālu. Runājot par apmāc apmācību personālam, tas ir Eiropas tehnoloģija centrs, eh, un eh, zinātniskais centrs ir tas, kas ir atbildīgā iestāde šeit. Par 49 grozījumu un 45. grozījumu eh, konsultējoties ar Olafu speciālistiem, es saprotu, ka ir lietas, eh, eh, ka transporta konteineri tiek atvērti un izplūst gāzes vai smakas, un tas ir ķīmiskas reakcijas rezultātā starp dažādajām vielām, kuras tiek izmantotas, lai tīrītu monētas un šos te konteinerus jeb tvērtnes vai arī jeb pārāk daudz tiek lietot šie produkti, un tāpēc es domāju, ka, ja ir uh, aizdomas, ka ir uh, kaitējums veselībai uh, iespējams, tad pirmajā pantā noteiktās nodevas vajadzētu paaugstināt par 20% no nomināla vērtības. Devītais pants, otrais punkts, tur tiek piedāvāts sakojuši teksts Uh, uh, atļaut, lai tātad atļaut, lai monētas varētu sapakot kopā un nosūtīt attiecīgajām iestādēm. Šeit ir uh, tātad papildus skaidrība paredzēta. Tehniskā izpratnē visas mašīnas uh, uzreiz identificēja monētas, kas nav pieņemams apritēm, kas varētu būt viltots. Tad šīs monētas tiek uh, visas iepakotas kopā un nosūtīts attiecīgajai nacionālajai iestādē, kas tās izanalizē un izlemj, kuras uh, monētas ir viltots un kuras vienkārši varbūt nevar laist apgrozībā. Uh, No darbības viedokļa nozars pārstāvjiem ir vajadzīgs skaidrs formulējums, tātad eh, nepiemērotās valū monētas un tās, kurām ir aizdoms, ka tās ir viltotas, eh, būtu jāsapako kopā un jāso, jānosūta atpakaļ iestādēm un tās nevajadzētu dalīt dažādās pakās. 51. grozījums nosaka termiņu 31. decembris 2015. gadā līdz kuram Eiropas komisijai vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu pārskatīt definīciju apgrozībai nederīgas monētas. Es gribētu uh, atkārtot šeit, ka tas jau vairāk kārt ir apspriest šis jautājums un joprojām nav vienprātības starp ekspertiem un dalību valstīm par šo jautājumu. Un pat ja ir vienprātība par tehnisku definīciju, uh, tādām iekārtām, jeb mašīnām, kas eh, var izvērtēt visus parametrus, tad eh, izmaksas būtu pārāk augstas. Es tagad to atstāju jūsu ziņā izvērtēt šos grozījumus un ar nepacietību gaidu uh, mūsu sadarbību un ceru, ka jūs izrādīsiet izpratni. Un tagad es lūgšu ēnu referenci izteikties šajā jautājumā. Liekas, tie ir divi. Paldies, priekšstādākums, dargie kolēģi. No sākumā man ir jāsaka atzinības vārti referentam par darba augsto kvalitāti, par to, kā viņš uzturēja diskusijas. Un īpaši arī par viņa kapacitāti runāt franciski ļoti labi. Es gribu pateikties arī komisijai un Spānijas prezidentūrai kas bija ļoti atklāta un pieejama. Tas, kas skar mani, es iesniedzu trīs grozījumus. Numur 41 par autentifikāciju par vienu eiro. Un uh, tas atbilst ar reglamentam, lai samazinātu izmaksas, kādas ir saistītas ar identifikācijas. Un šīm izmaksām nevajadzētu būt pārāk plašām Protams, ka tas ir grozījums, eh, ka eh, šīs izmaksas netiek pārlikts uz nodokļu maksātāju pleciem. 46. grozījums. Komisija saprātā laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā publicē pamatnostādnes, lai nodrošinātu pirmā punkta noteikumu tehnisko piemērojamību. Un tas prasa no Eiropas komisijas šādu pamatnostādņu publicēšanu. Un 50. grozījums. Ja kādā iesniegtajā partijā bīstam vielu iespējā rodas stipri bojāts monētas, kas var iespējams radīt veselības apdraudējumu no turētājiem, mm, papildus maksai, ko ietur saskaņā ar pirmo punktu, vēl iekasē maksu 20% apmērā no iesniegto eiro monētu nominālvērtības. Jā, patiesi. Tas uh, ļauj man runāt par piesārņotām vai stipri bojātām, jo tas, man liekas, nu ir tā, tā, tā, tā uh, veiksmīgāk. Uh, runāt par eiro. Un arī vēl par 43. grozījumu, kas ir mm, iestādes nodrošina, ka eiro monētām ar 2, 1 un 50 centu nominālu vērtību. Uh, es esmu drīzāk rezervēta, jo um, 2001. gadā grozījumi paredzēja to, ka visi tie, uh, visas tās monētas, kas uh, būtu identificējams. Uh, tiek pārdalītas. Un no otras puses arī mūsu metodas. Mm, mēs nepieminam 20 centīm un 10 eh, centīm monētas un drīzāk dodām tādu nu, negatīvu uh, signālu viltotājiem uh, attiecībā uz to, ka viņi varētu drīzāk vairāk izmantot uh, šādas un strādāt pie tām. Nu, tas tik daudz maniem grozījumiem. Thank you. Um, I... Paldies. Tagad uh, Ivars Padars, lūdzu suur tänu, esmalt sooviksin tänada raportööri selle eest, ta, et ta on Paldies, es pirmkārt vēlētos pateikties referentam par to, ka tas iekļāva man, runāja par manu grozījumu, tā ir def, monēra definīcija, eh, tādu, def, eh, tādu monētu definīciju, ka, eh, kas nav tālāk piemērojama un laižam tirgu. Tas ir ļoti svarīgi, un mans grozījums bija par ar šīm te mašīnām, iekārtām, kuras jau ir uh, vecas, novecojušas un nederīgas, ko ar tām darīt. Un es domāju, ka šis grozījums attiecībā uz šādām mašīnām ir ļoti svarīgs. Tas ir kopēji ar apsvērumu numur 5, un tad, uh, kā Eiropas tehniskais un um, zinātniskais centrs ar to nodarbosies. Un es domāju, ka tas punkts ir ļoti svarīgs, un mums tos būtu iekļaujams arī. Uh, ziņojumā kā tādā, uh, šādu mašīnu tālākā aprūpe, apstrāde, pārstrāde vai tā tālāk. Šo, līdz šim brīdim mums nav nekāda kopēja viedokļa nostāja par to, ko, ko darīt ar šādām mašīnām, kuras kļūšas nederīgas. Un uh, mēs nedrīkstam, uh, mēs nedrīkstam pieļaut, ka šādas mašīnas nokļūst pie naudas viltotājiem. Paldies! Padārkungam un uh, atkal došu vārdu Vikijai. Paldies! Es arī uh, esmu ļoti tāda, mm, tāda eh, niansētu pieskaņu šajā jautājumā, jo nāk no ne Eirozonas valsts, un es nedrīkstu uh, teikt, kā jums rīkoties ar saviem eiro savās kabatās. Uh, tādēļ tas tāds jutīgs jautājums, ļoti skaidrs pirmkārt, kā referents ir milz darbu padarījis Ļoti daudz labu grozījumu ir, bet uh, mēs uh, par šo te vērtību, nominālu vērtību, par kuru, no kura noteikt uh, uh kādus uh, kādas monētas, no kādas nominālā vērtības monētas jau sākt um, uzskatīt par viltotām, Eh, šo minimumu, vai vajag noteikt vai nē, jo tad jau viltotāji tieši eh, sāks ražot vairāk un vairāk šīs mazās monētas. Eh, vēl par 49. Man liekas, ka tas ir angļu valodas tūkojuma, nevis kāds cita vaina attiecībā uz. Um, šeit ir par laika grafiku. Var, varbūt, ka vārds efektīvi vai, vai precīzi, tas vārds ir nepieciešams, efektīvi vai, vai promptly um, iekļaut, vai arī tas nav ticis iztūkots. Paldies! Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvam Zenāris kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es pirmkārt vēlos pateikties uh, referentam par paveikto darbu un šīs te problēmas, uh, ka jūs pie, pieskaraties arī praktiskām, detalizētām, tehniskām detaļām. Es ļoti pateicos par šo te darbu, jo tas uh, ir nepieciešams izdarīt. Mums ir jānodarbojas arī ar tehniskām lietām. Uh, un uh, pateicos arī par tām uh, modifikācijām, kuras Bigņevkungs jau arī uh, izteica. Arī citi, kuri izteicās šajā jautājumā, kuri nāca klajā ar grozījumiem, kuri nāca klajā ar ieteikumiem, un tajā pat garā es gribu arī iz, ieteikt, uh, izteikt uh, Eh, savu eh, ka es arī piekrītu tiem, kas izteicās, ka nevajag noteikt um, monētas minimālo vērtību. Pretējā gadījumā mēs sūtītu tādu nepareizu politisku signālu. Nā, Un uh, naudas viltotāji tad varētu domāt, ka maza, maza nominācijas uh, monētas ir vieglāk viltojams, jo tās netiek pārbaudīts. Arī Padakungs eh, runāja par, Padārkungs runāja par eh, šīm te mašīnām, kas ir tālāk nederīgas. Kas notiek ar šādām mašīnām? Ja mašīna nedara savu darbu, autentifikācijas darbu, varbūt, ka šī e, mašīna Eh, var tikt pārdota eh, eh, piemēram, vietējam kioskam vai ekonomiskam kādai citai vienībai, kurai nemaz nav jāpārbauda manē, monētas tādējādi. Varētu mēs panākt, ka šīs, mm, ka šīs mašīnas um, ne Eh, nedarīs to darbu, ko viņām būtu jādara. Viņas tikai uzliks papildus logu kaut kādam publiskajam sektoram, kuriem nemaz eh, nav nepieciešams šis te papildus pārbaudījums. Līdz ar to, jā, eh, ļoti jauki, ka tas ir paredzēts gan grozījumā, gan jūsu ziņojumā, ko darīt ar šādām mašīnām. Vēl viena lieta, ko Diņev kungs teica, sap, nederīgo, eh, nederīgo eh, monētu un viltoto monētu sapakojums kopā. Eh, es vēlreiz gribu uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir, ka Biņa kungs, kungs ir šo te punktu uzsvērs, jo mums vēl joprojām nav risinājums, kā darīt. Biņa jau kungs saka, ka tā vietā, lai, lai dalītu vi, e, šos viltot, viltotās monētas atsevišķi un nederīgās monētas vai bojātās monētas atsevišķi, kā tā vietā salikt viņas kopā. Tā ir grūta e, diskusija, šeit nav viennozīmīgas atbildes kādēļ tā darīt vai nedarīt. Man šobrīd nav jums viens risinājums. Tagad man ir dažas idejas, personīgas idejas, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams šeit pārreiz traktējums e, pareiz teksta redakcija, kurš neuzliktu attiecīgajām iestādēm papildus noteikumus, neuzliktu papildus uzdevumus un neliktu šķirot e, tūkstošiem un tūkstošiem monētu, tādējādi atšķirojot e, viltotās monētas no nederīgajām monētām. Es saprotu, ko jūs ar to gribējāt panākt, bet es domāju, ka mums vēl jāpiestrādā pie teksta redakcijas. Bet visā kopumā es vēlreiz atkārtoju priekšēdētāju kungs, ka, ka tik ļoti konstruktīvi komentāri un tik labs ziņojums, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Paldies! Paldies tātad um, referentam un arī Visiem pārējiem 22. jūnijā mēs par to balsosim savā komitejā un plenāra sesijā visticamāk, ka septembra vienā no plenāra sesijām. Un eh, es domāju, ka šeit par to vairs nav nekādu komentāru. Ja? ja tā, tad eh, mēs nonākam pie darba kārtības pēdējā punkta eh, - dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes. Eh, daļa no 2020 integrētajām vadlīnijām. Un lūkšu Hans-Peteru Mārtinu kā referentu eh, mūs iepazīstināt ar grozījumiem vai arī komentēt par tiem. Paldies! Eh, lai nebūtu tā, ka es runātu tikai ar jums un ņemot vērā to, ka ļoti daudz jau ir aizgājuši prom un šie uh, šai komitejai ir tik daudz um, citu prioritāšu. Es būšu ļoti īs. Tā tad ir padomas uh, pamatnostādnes. Uh, un arī otrā daļa uh, pamatnostādnēm Eiropas stratēģija 2020. gadam. Un es biju nedaudz pārsteigts, ka šī daļa nonāca mūsu komitejā, un, bet nu vienalga es mēģināju tādus konkrētus akcentus uh, nospraust šajos dokumentos. Un nu, sākumā padomāt par to un pieminēt, ka Lisabons. Uh, mērķi nav nosasniegti, to esmu ievērojis otrs. Šeit nu konkrēts procedūras tiek pieminēts. Tieši Lisabona mums parādīja, ka ja procesa laikā visu laiku tiek mainīti uh, parametri, tad gal galā nemaz nezinu, uh, kurā brīdī, kura kļūda ir pieļauta un kāpēc šī uh, attīstība nav tālāk virzījusies. Tāds ir mans septītais grozījums. Un tad uh, ir arī tāda lieta, kas mūsu komitejā būtu veiksmīga, proti tāda ambīcija, mērķis nospraust vai mm, nu, augstāk spraust. Man liekas, ka mums jābūt ir mm, drosmīgiem, jārunā arī par kvantitīvo bezdarbu un samazināt uh, to līdz 2020. gadam par 57%, tas ir desmitajā grozījumā. Un vēl norādīšu ļoti specifiski uz to ka uh, statistikā mums ir vajadzīga salīdzināmība, bet arī uh, studiju dokumentos, jā, un arī, piemēram, izglītošanas pasākumos un, uh, o, piemēram, uh, Francijas uh, ekscelences centri ir, bet ir arī dažādas problēmas, piemēram, ceļojuma jomā. Uh, pakalpojumu sniegšanā trešajās valstīs un tā tālāk, un arī par kvalifikācijas uh, salīdzinājumu attiecībā uz kvalifikācijām dažādajām. Un tas ir ietverts 11. grozījumā. Nākošais, uz ko vēlos vērst jūsu uzmanību, ir tas, ka es domāju, ka īpaši apdāvinātiem būtu jādod tāda īpaša arī iespēja, un tas ir tas kodols tam, ko es gribētu piedāvāt, proti mums vajadzētu uzdrošināties. 14. grozījums izdevumi uh, izglītības jomā. Tām dalībvalstīs jāsastāda vismaz 6% no BIP. 6% nav krituši no debesīm, ko es piedāvāju, bet ir attiecināti uz tādi uh, ļoti apjomīgu pētījumu, ko veica uh, Eiropas ekonomiskās telpas speciālistis. Dānijā tie ir pārsniegt 7,2%, Zviedrija arī izdod vairāk naudas izglītībai. Beļģijā uh, tas ir ļoti precīzi, bet pārsteidzošā kārtā Vācija pat 5% nesasniedz. Tātad šie 6% nav tāds pārambicios mērķis, bet tas ir tikai tāds vidējs stāvoklis visās tajās valstīs, ko e, SAO ir aptvērusi aptaujā. Koreja, Kanada, Jaunzēlanda un citas izdod daudz vairāk izglītībai, un līdz ar to mums vajadzētu veicināt to. Un noslēgumā domāju, ka līdz takus uh, jauniešu bezdarba mums izdosies sagazināt arī uh, nabadzības. Uh, uh, nabadzībā grimstošos un samazināt uh, nabadzību tikai par 25%. Tas par to patiešām jāsaka, ka tas ir kauns, ka 80 miljoni uh, cilvēku dzīvo zem nabadzības robežas. Un, uh, Mums nevajadzētu nevis par 25, bet par 40% šo skaitli samazināt, un tas ir 16. grozījumā, ko es vēlos šeit iesniegt. Paldies! Uh, you, Martin, Paldies, Mārtiņ kungs, uh, par šiem komentāriem. Vai šeit ir vēl kāds? Jā, Pervānš, lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādātāja kungs. Es nekomentēšu Martina kungu teikto, bet šajā vēlajā stundā, kad nu praktiski neviens cits deputāts vairs nav zālē, eh, paudīšu manu satraukumu un arī nožēlu, ka šī komiteja pilnībā neskata makroekonomiskos jautājumus. Eiropas parlamenta pasākumi, kādi uh, ir, lai eh, pievērstos makroekonomikas jautājumi, ir ļoti vāji. Uh, un krīze. Nu, nav jau jēgas eh, runāt, ja neviens neklausās, bet šī ir iespēja to pateikt. Uh, tā nav runa, bet viedoklis. Uh, jo ir ļoti nopietni lēma pieņemt šeit uh, komitejā krīze, kāda ir Eirozonā. Nav tikai Grieķu uh, valsts parādu krīze. Krīze un tirgus uh, tirgiem liekas, ka nav vienkārši uh, pilota lidmašīnā vairs palicis, ka nav uh, efektīvi risinājumi, ka tas nav piedāvāts un ka mums ir nepieciešams briedums ekonomiskās politikas jomā un ka viss tas, kas varētu likties kā koordinācija eksante, e, ir absolūti nepieciešams. Un vienīgais instruments, kāds vispār mums ir, frustrējoši tas ir neefektīvi akadēmiski, bet šobrīd tas ir vienīgais eksante, un tās ir lielās ekonomiskās pamatnostādnes, un šī komisija šogad pieņem lēmumu neskatīt šo, šīs pamatnostādnes. Es šo lēmumu vērtēju kā neticamu. Es zinu, ka bija rūpes par laiku 27. aprīlī padome jau izteica, bet mēs neko nedaram un uh, neuzklāsam to, kas ir. Bet tas taču nav iemesls, lai atteikties no visu, manuprāt, tas ir lēmums. Un man ir sarežģīti to pateikt. Es negribu kritizēt jaunos, tā nav problēma. Ir daudz dažādu risinājumu makroekonomiskā jomā, un mēs daram it kā, nu, nekas nebūtu. Nu, bet ko tad parlaments dara, lai vispār darbotos šajā jomā? Rezolūcija plenāra sēdē par ekonomisko pārvaldību un citus blā blā dokumentus. Jā, nu patiesi. Man liekas, ka tas ir tāds seriāli skatoties šajā vēlajā stundā, praktiski tukšā zālē. Jo ļoti labi, ka būs viedoklis mūsu komitejas viedoklis par nodarbinātību un uh, nodarbinātības komiteja darīs. Bet ja mums nav nekas sakāms par lielām ekonomikas pamatnostādnēm, nu pasauli taču vispār ir otrādi uh, uzbūvēta. Man gribējās izkliegt šo savu sāpi, bet šis ir nu tāds ļoti spēcīgs ziņojums, un tas bija tas, ko gribēju šovakar pateikt. Thank you very much for those words. Paldies par izteikumiem. Tagad es domāju, ka mēs arī to varam atbalstīt. Uh, Isenkungs, jūs vēlēties izteikties? Jā, Jā priekšsēdētāji kungs, es gribēju pateikties Hansam Petram Mārtenam par viņu konstruktīvo un interesanto priekšlikumu. Es nepiekrītu viņa pozīcijai visos punktos, bet es domāju, ka tas ir tāds labs sākums, lai turpinātu diskusiju. Un es gribu teikt, ka Hans Peters Martens ļoti ambiciozs mērķis nosprāž runāt par šo nodarbinātības pamatnostādņu mērci. Viņš saka, ka mērķi ir uh, reāli nosprausti. Viņš saka arī, ka reāli mērķi savukārt nozīmē, ka nabadzība, respektīvi tās personas, kas uh, dzīvo zem nabadzības uh, robežas, uh, Mm, pieaugs, un tās pieaugs no tagad 27 līdz 40 procentiem. Ir um, būtiski nospraust mērķis, un um, mērķi nosaka to, kas praktiski ir iespējams. Un es domāju, ka tādi nereāli mērķi var uh, būt uh, problemātiski. Esmu gatavs uh, diskutēt par šiem jautājumiem un uh, pievērsīšos piekciem punktiem. Pirmkārt, ir vajadzīga sabalansētība uh, izējas stratēģijai No otras puses ir nepieciešams konsolidēt uh, valsts līdzekļus. Un tas ir ļoti negatīvi vērtēts, uh, kādi rosinoši vai, uh, teiksim, tādi atbalsta pasākumi tiek iniciēti. Un šeit ir tāds risks, ka mm, atvesļošanās process tiks pārtraukts, un to mēs, protams, nevēlamies. Tādēļ jāatrod laba sabalansētība. No otras puses, es domāju, ka ir nepieciešams uh, stiprāk mm, uzsvērt līdz. Uh, dzimuma līdztiesības jautājums vīriešiem un sievietēm jādod vienādas iespējas mm, attiecībā uz nodarbinātību. Lai to sasniegt, mums ir mm, plašāki a, eh, centieni jāīsteno, lai sievietēm būtu tā, pašas iespējas iesaistīties darba tirgū kā vīriešiem. Un treškārt, tas ir arī tāds ļoti nozīmīgs jautājums, lai struktūra reformas dalība valstīs tiktu īstenotas ar mērķi spēcināt izaugsmas iniciatīvas un lai tās arī nonāktu līdz nodarbinātības jautājumiem. Un jāuzsver tas, ka ir aizvien uh, vairāk nodarbinātības iespēja reālajā ekonomikā pastāv. Ja mēs uh, nenostādīsim darbvietu radīšanu mūsu uh, pārdomu centrā, tad riskējam ar to, ka visi ekonomiskās atvesļošanās procesi novadīs pie plašāka bezdarba. Un ceturtais ir nozīmīgi lai darba partneri eh, tiktu vērtēti kā tie būtiskākie un eh, plašāk jāiesaista sociālajie partneri. Dalībvalstu nodarbinātības politika būs tikai tad veiksmīga, ja šie sociālie partneri aktīvi iesaistīsies darbā, gan attīstot politiku, gan arī īstenojot to. Un gluži nozīmīgs faktors ir tas, lai sociālo partneru tiesības uz kolektīvu līgumi tiktu respektēti. Viņiem jādod iespējas līdz noteiktu algu apjomu. Sociālajiem partneriem efektīvi jāsadarbojas, lai tiktu sasniegt labāka sadarbība. Un piekta kārta. Mums ir jārunā arī par valsts finansēm. Nedrīkstam aizmirst, ka investīcijas nodarbinātībā un sociālajā jautājumu risināšanā var būt pozitīvi. Uh, un pozitīvi iespaidot valstu budžets. Zemāks bezdarbs samazina nabadzību, noved pie sociālo izdevumu samazinājumu valstīs, un līdz ar to var tikt samazināti nodokļi. Es domāju, ka ļoti veiksmīga darbība var būt tad, ja tiek radīta plašāka nodarbinātība. Domāju, ka tas darbs, kāds šeit atzinumā ir paveikts, ir jā, tas jāvērtē ļoti pozitīvi, un tas ir labs pamats, lai turpinātu diskusiju. Paldies! Um, <clears throat> thank you, Mr. Paldies, Lūglēns kungs, Ludvigson kungs, un tagad Foks kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Apsveicu jūs ar to, ka jūs vadāt sēdi un uh, ka mēs esam pat apsteiguši laika grafiku. Uh, Paldies Mārtiņa kungam par viņas sagatavotu atzinumu. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības konkurētspēju, mums ir jānodrošina dinamiska uzņēmējdarbības kultūra un vīde, kurā var uh, Uh, darboties arī pašnodarbinātiem. Mums ir jāveicina laba tirzniecība un konkurence, lai mums būtu labi ekonomikas apstākļi, kuros var attīstīties mazie uzņēmumi, jo mazie uzņēmumi rada lielāko skaitu darba vietu. Mums ir jāpadara maza uzņēmuma veidošana uh, vienkāršāk un lētāk un ātrāk. Un Eiropas Savienībā vajadzīga arī lielāks algu elastīgums un uh, elastīgāka darba likumdošana. Tieši šī stringrība noved pie liela bezdarba. Mums ir jāierobežo valstu un Eiropas Savienības iejaukšanās līmenis. Tas ir tāds uh, vispārīgs uh, aicinājums aizstāvēt darbiniekus. Tas ir ļoti cēls mērķis, bet ja mēs padarām cilvēku nodarbināšanu aizvien dārgāku, tad rezultāts ir tāds, ka darbspēka izmaksas pieaug un aizvien mazāk cilvēku var strādāt. Uh, Mūsu darbinieku apmācības apjomu palielināšana un prasmju palielināšana ir ļoti būtiska, lai būtu konkrētspējīgi uh, pasaulē mūsu studentiem ir jāmācās informācija tehnoloģijas, inženierzinātnes, lai būtu konkurētspējīgi. Izglītības programmas ir jāuzlabo, ir jābūt partnerībām starp universitātēm un uh, uzņēmējiem. Mums ir jābūt prakses skēmām, aizņēmumiem, lai nodrošinātu radošo attīstību un jāinvestē apmācībā. Dalībvalstīm ir jācīnās arī pret demografiskajām izmaiņām. Mums ir e, ilgāk jāpatur darba tirgu vecākie e, darbinieki un obligātais e, pensijas vecums būtu jāatceļ, lai cilvēki var strādāt, cik viņi ilgi grib. Piekrītu Mārtiņkungam, ka jāveicina mūža izglītība. Uh, lai varētu kompensēt darbinieku skaita samazināšanos, eh, palielinot radžīgumu. Ir daudzi punkti šajā ziņāmā, kur mēs piekrītam Martinkungam, proti birokrātijas samazināšanu, uzņēmējdarbības vidas veicināšanu, mūža izglītību. Mēs negribam tomēr eh, piekrist pārāk daudziem papildus mērķiem, jo īpaši, ja tur nav veikts ietekmes novērtējums, nav liela jēga. Uh, novērot daudzas lietas, nezinot, cik tas maksās, ja mēs nezinām, cik tas dos, ko tas dos. Un es ar priekšu sadarbošos ar Mārtinu Kungu un ar ēnu referentiem, lai mēs varētu nodarbinātības komitejai sniegt labu atzinumu, kas būtu noderīgs. Paldies, Foksa Kungs! Ja. Jā, labi, tad Mārtiņa kungs varētu noslēgt šo diskusiju, lūdzu. Jā, labi. Nu, Vēlreiz sirsnīgs paldies. Nu, ir bijuši daži laba cīņa starp uh, Pervanš Pēres un mani, tad, kad Pervanš Pēres bija jūsu vietā priekšsētājkungs, bet šajā jautājumā viņai tikai piekritīs. Jā, patiesi ir ļoti žēl, ka šī komiteja uh, veicot visu darbu un arī Eiropas parlaments kopumā nav pievērsies makroekonomiskajiem jautājumiem plašāk un nedod skaidrus signālus. Uh, Es negribu būt tas, nu, tas uh, prīsteris, kas uh, lamājas uz uh, tiem, kas ir atraduši ceļu uz baznīcu, jo mēs jau redzam, ka arī detaļās ir daudz, kas ļoti svarīgs. Bet, nu, katrā gadījumā paldies visiem kolēģiem, kas ir pievērsušies man dokumentu sagatavošanai, izlasīšanai un izteiktajām piezīmēm. Paldies par tām. Un dažkārt jautājumos arī jau ir tādi ļoti amerikāniski ambiciozi mērķi. 60. gados viņi teica, ka mēs uh, uh, dosimies uz mēnesi un šajā gada desmitgadē, un es gribētu, nu, pat mazākus mērķus, bet tos, kas ir nosprausti, tādi, kādi tie ir, piemēram, padomē nosprausti, ka tie būtu konkrētāti, un vienīgais, uh, ko es patiesi vēlos, uh, reklamēt, tie ir šie 6% e, izdevumi izglītībai. Un ja mēs ar šo jautājumu nodarbojamies, tad jāsaka, tas nav pārāk ambiciozs, bet arī viegli pārbaudams. Fokskungs, jūs redzat, ka es šeit arī starp dažādajām politiskajām grupām. Mm esmu sasniedzis arī tādu vienošanos, ka mums nav vajadzīga lielāka birokrā, bi, uh, o, birokrātija un tie šie SAO mērķi taču ir jau uh, noteikti. Bet, nu, katrā gadījumā paldies kolēģiem par uh, šo uh, darbu vēlā vakar stundā un sveiciens visiem svētkos. Daudz Vācijas un Austrijas kolēģi jau ir devušies projām. Paldies! Tagad pāris datumu, kas ir jānosauc 8. jūnijas, kas ir ļoti tuvu, ir grozījuma iesniegšanas termiņš šo grozījumu izskatīšanu 21. jūnijā un 22. būs balsošana ekonā, 14. jūlijas balsošana vadošajā komitejā un 1. septembrī plenāra sēdē tiks skatīts šis jautājums. Ja nav citi jautājumi, tad mēs varētu pieminēt, ka mēs tiksimies Strasbūrā 14. pirmdien, 7. vakarā un pēc tam Briselē 21 datumā, kas ir pirmdiena un arī nākamajā dienā. Paldies visiem, visiem jauku vakaru!